Diamo inizio allora, benvenuti innanzitutto cari membri dei. Labi, sāksim tad mūsu darbu. Vēlos sveikt e, valstu parlamentu pārstāvjus, komisāru kungu, kolēģus. Man tiešām prieks sveikt jūs šeit mūsu starpparlamentārajās debatēs par lauksaniecības politikas nākotni. Un tāpat arī man prieks e, sveikt uh, polijas lauksainiecības eh, ministru, kurš šobrīd vada padomi, Mareks Savickungs. Reforma, kur mēs šobrīd eh, sagatavojam, ir pirmā 50 gadu vēsturē, un kurā tik nozīmīga loma ir atvēlēta parlamenta deputātiem. Kā jūs zināt, Lisabonas līgums padarīs Eiropas parlamentu par likumdevēju lauksaniecības jomā, tāpat kā padomu. Bet tāpat eh, šis līgums arī ievērojami stiprinājis ar eh, valstu parlamentus un to lomu. Ar jauno subsidiaritātes uzraudzības mehānismu, kas ietverts eh, šī līguma 12. pantā. Man tiešām prieks redzēt, ka kolēģi valsts parlamentos aktīvi izmanto šīs tiesības. Lauksaimniecība ir tā joma, kurās valstu parlamenti ir iesnieguši lielāko skaitu atzinumu, kā arī veikuši citus ieguldījumus. Es ceru, ka šodienas debates ļaus mums virzīties soli uz priekšu mūsu kopējos centienos, rast risinājums jaunajiem izaicinājumiem, ar ko jāsaskaras Eiropas lauksaimniecības modelim. Piemēram, kā risināt klimata pārmaiņas, bioloģiskās daudzveidības uh, problēmas, pārtiks apgādes drošības problēmas, paturot prātā nepieciešamību saglabāt arī teritoriālo līdzsvaru Eiropas Savienībā. Kā padarīt uh, kopējās lauksaimniecības politikas maksājumus vidēji draudzīgākus, taisnīgākus un pamatotākus Eiropas iedzīvotāju acīs? Kā pielāgoties tirgus instrumentiem, respektīvi, kā pielāgot šos instrumentus eh, ļoti svārstīgām cenām tirgū un kā saglabāt Eiropas lauku apvidu dzīvotspēju, palielinoties eh, globālai konkurencei. Jūs droši vien visi zinat, ka Eiropas parlaments ir pieņēmis eh, 23. jūnijā desa ziņojumu, Kas ir parlamenta nostāja attiecībā uz KLP reformu virzoties uz 2020. gadu? Saņemot eh, plenārsēdē ievērojumu vairākumu, tā ir parlamenta atbilde uz Eiropas komisijas 2010. Eh, gada novembra paziņojumu. Tāpat tā saskana arī ar iepriekšējo nostāju par KLP pēc 2013. gada, kur parlaments pieņēma pagājušā gada jūlijā, un tas ir pazīstams kā George Lyons ziņojums. Parlamenta nostājā ir vairāk būtiski elementi, ko es vēlējos uzsvērt tādā kopsavilkuma veidā. Mēs piekrītam eh, komisijas eh, mērķim eh, KLP padarīt daudz taisnīgāku, vidē draudzīgāku. Mēs atzīstam, ka ir nepieciešama KLP reforma, kas sakristu ar nepieciešamību rast risinājumu izaicinājumiem lauksaimniecībā. Mēs piekrītam plašā mērogā komisijas uh, pieņemtajiem mērķiem. Ņemot vērā nākotnes izaicinājums, mums ir nepieciešama ilgspējīga kopējā lauksaimniecības politika un spēcīga politika. Un Eiropas parlamentam tas ir ļoti svarīgi, ka šai politikai ir pietiekams finansējums. Desa ziņojums un pirms tam Lajona ziņojums un Larīgas kunga ziņojums par daudzgadīgo finanšu ietvaru. Visi šie ziņojumi uzsver, ka Eiropas Savienības lauksaimniecības budžetam jāpaliek vismaz tajā līmenī, kāds tas ir 13. gadam. Un to mēs arī vēlētos redzēt pēc 13. gada. Protams, ka šajā kontekstā Es vēlos uzsvērt eh, mūsu bažas, kuras mēs jau vakar paudām komisāram Čološam attiecībā uz komisijas 29. jūnijā priekšā stādīto daudzgadīgo finanšu ietvaru, ku, kurā netiek pat faktiski iesaldēts finansējums KLP, bet samazināts faktiski. Līdz ar to tas neatbilst tam, ko mēs sagaidījām, Un komisijas eh, paziņojums, mūsuprāt, ir skatāms kā sākuma punkts diskusijās. Un mums ir nepieciešams nodrošināt pietiekams resursus eh, pilnvērtīgai reformai, kas nodrošinās ilgspējīgu lauksaimniecību un sasniegtu tās vēlmes eh, un atbildētu uz to, ko sagaida iedzīvotāji Eiropā un lauksaimnieku tā skaitā. Valstu parlamentu deputāti, protams, arī līdzdarbojas. Un, uh, Parlamenta nostāja, kā, tas, kā tā atspoguļoja šajos ziņojumos, un tas jums ir arī mapēs jūs priekšā pieejams, tas noteikti nāks par labu, lai komisija varētu sagatavot savus eh, likumdošanas priekšlikumus, kas tiks iesniegti rudenī. Un pirms dodu vārdu komisāru kungam, eh, un pēc tam arī padoms pārstāvim, Jorgu Semenovsku kungam. Pirms tam vēl es vēlos sniegt arī praktisku informāciju par to, kā pieteikties debatēm. Visi reģistrētie pārstāvi, tā skaitā arī deputāti no lauksaimniecības komitejas Eiropas parlamentā, jūs savās mapēs atradīsiet divas kartiņas, ar kurām jūs varat pieteikties. Zaļā ir pirmajai debašu kārtai, sarkanā otrajai debašu kārtai. Visi godātie deputāti un deputāts, kas vēlas izteikties, aizpildiet attiecīgo kartiņu un iesniedziet zāles personālam. Kā jūs saprotat, vairāk kā 50 valstu parlamentu pārstāvi reģistrējušies, un iespējams, ka mēs nevarēsim uh, izpildīt visu vēlmes izteikties, bet centīsimies vismaz vienam pārstāvim no katra parlamenta dot šo iespēju. Līdz ar to visi, kas izteiksies, es vēlos jūs aicināt stingri pieturēties pie jums atvēlētā laika. Tās būs divas minūtes, tas ir absolūts maksimums. O, tā, Precīzāk es varēšu jums pateikt tad, kad eh, saņemsim visas vēlmes izteikties. Un šis laiks būs redzams jūs priekšā uz ekrāna. Un tagad uzsākšu debates. Eh, ar to, ka došu vārdu Polijas senāta lauksaimniecības komitejas priekšsēdētājam Jeržī Pošikovska kungam. Jāpaldies. Priekšsēdētāji kungs, komisāra kungs, dāmas un kungi, godātie Eiropas parlamenta deputāti, godātie valstu parlamentu deputāti, es vēlos izteikt savu cerību, ka Polijas parlamenta balsi sadzirdēs, tad, kad mēs runājam par reformām kopējā lausaniecības uh, politikā pēc 13. gada. Un līdzinējās diskusijas ir parādījušas, ka ir nepieciešama stingra politika, kas var garantēt attīstību, nevis no, nu, tikai stagnāciju. Ir nepieciešams veikt reformu šai politikā. Tai ir jābūt taisnīgai un jāgarantē vienādas iespējas visām dalību valstīm un lauksaimniekiem. Dāmas un kungi, šajās diskusijās, kas joprojām turpinās par KLP, mums nevajadzētu aizmirst, ka pašreizējā politika ir ne tikai lauksaimniekiem, bet arī patērētājiem un nodokļu maksātājiem Eiropā. Līdz ar to ir svarīgi, lai mēs lemtu par šo politiku tā, lai tā kļūtu saprotama visiem. Mums ir jāparāda, kāda ir ieguvumi sabiedrībai no šīs politikas, jo galu galā lauksainiecība uzņemas atbildību ne tikai par pārtikas nodrošināšanu, bet arī par vides aizsardzību, ainavas saglabāšanu, dzīvnieku labturību un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Eiropas iedzīvotāji sagaida, ka lauksaimniecība nodrošinās drošus, produktus un augstvērtīgus produktus. Tas ir jāņem vērā mūsu politikā. Pašreizējai politikai būtu jādod iespējas ne tikai lielajām saimniecībām, bet arī mazajām saimniecībām. Mums vajadzētu nodrošināt, ka reformas nav tikai mazas redakcionālas izmaiņas, bet tiešām būtiskas izmaiņas, kas sniedz atbalstu atsevišķos, eh, bieži vien šobrīd mar marģinālos sektoros. Kas attiecas uz finanšu perspektīvu? 14. līdz 2020. Eh, gadam mēs redzam samazinājumu par 10% konverģences līdzekļos. Un vēl arī citi uh, samazinājumi. Un, eh, protams, arī ir eh, jāmazina šīs atšķirības tiešais maksājumos starp dalību valstīm, un ir jācenšas izlīdzināt šos maksājumus visā Eiropas Savienībā. Balstot, šobrīd tā, tie, tie tiek noteikti balstoties uz vēsturiski pieņemtiem kritērijiem, un tas tie absolūti nav solidāri. Un tas uh, savā ziņā apdraud arī vienoto tirgu. Pirmajā pīlārā KLP ir svarīgi tas, ko mēs paveiksim, izlīdzinot šos maksājumus dalību valstīm. Ir nepieciešama jauna sistēma, kuru varētu izmantot visā Eiropas Savienībā. Un būtu prasība, ka šie tiešie maksājumi un to sadalījums starp dalību valstīm balstītos uz objektīviem kritērijiem. Līdz ar to mums būtu jāatsakās no esošajiem kritērijiem, kas saistīti ar vēsturiskajiem ražošanas apjomiem, un aizstāt tos ar objektīviem kritērijiem, kas saistīti ar pašreizējiem KLP mērķiem. Sabiedriskajās debatēs līdz šim Eiropas Savienības iedzīvotāji ir uzsvēruši eh, to, cik liela loma būs tiešajiem maksājumiem pēc 2013. gada attiecībā uz eh, vides pasākumu īstenošanu, tā saukto eh, apzaļumošanu. Un lauksaimnieki izpildot sasarpējas atbilstības mērķus, veids šos pasākumus. Un šeit īpaši svarīga ir arī mazo saimniecību loma. Un maksājumiem, kur mērķis ir nodrošināt vidas pasākumu īstenošanu, eh, nevajadzētu uzlikt papildus administratīvo slogi, tīpaši uz mazajām saimniecībām. Otrā KLP pīlāra ietvaros ir svarīgi saglabāt lauku apvidu dzīvotspēju, kas ir nepieciešama lai mēs izpildītu arī eh, Eiropas 2020 stratēģijas mērķus. Mums ir nepieciešams eh, īstenot arī instrumentus, kas ir vērsti uz konkurētspējas uzlabošanu pārtikas apstrādes eh, nozarē un citās. Jūlijā Polija pārņēma prezidentūru. Un viens no mūsu mērķiem šajā pusgadā vai precīzāk viena no prioritātēm būs tieši darbs pie KLP reformas. Īpašu uzmanību pievēršot eh, lauku apvidu attīstības jautājumiem un tiešajiem maksājumiem. Tā, tāpat svarīgi būs arī eh, kopējās zivsainiecības politikas reforma. Dāmas un kungi, es šeit esmu kā Polijas senāta komisijas priekšsarētājs komisija par lauka attīstību, lauksaimniecību. Tāpat arī ar, pārstāv arotbiedrību. Un e, var informēt, ka e, solidaritātes arotbiedrība 30 gadu jubilejas svin. Un varu jums e, skaidri paust, ka lauksaimnieks sagaida vienādas spēles noteikums visā Eiropas Savienībā, it īpaši izlīdzinot tiešos maksājumos un samazinot pārejas periodus. Lauksaimnieki uzskata, ka savstarpējās atbilstības prasībās līdz šim izmantotie kritēriji ir absolūti pietiekami šo vidas pasākumu mērķu sasniegšanu. Un papildus e, uzliktie, uzliktās prasības tikai sarežģīt lietas. Un, lai īstenotu augstāku mērķus, ir nepieciešams nodrošināt e, lielāku finansējumu. Lauksainieks sagaida mazāku birokrātijas līmeni. Tāpat lauksainieki sagaida arī draudzīgu un caurskatāmu eh, procedūru, kas būtu vieglāk saprotama lauksaimniekiem. Viņi uzskata, ka ir nepieciešams stiprināt tā saucamo drošības tīklu, it īpaši situācijās ar straujām cenu svārstībām un krīzēm konkrētos tirgus segmentos. Uh, Lauksaimnieku loma pārtiks ķēdē būtu jāstiprina, un tam mums vajadzētu pievērst īpašu uzmanību. Da. Manuprāt, mums vajadzētu ieklausīties lauksaimnieku sacītajā un tajā, ko mēs darām, mums būtu jāapvieno spēki, lai eh, veiktu nepieciešamo lobēšanu un panāktu nepieciešamās izmaiņas. Dāmas un kungi, es vēlos vēlreiz uzsvērt, ka polijas parlaments labprāt sadarbotos ar visiem citiem parlamentiem. Paldies! Grazie. Grazie. Jā, paldies. Paldies. Tagad eh, vēlos atgādināt jums, ka jums ir pieejama pieejams tulkojums visās Eiropas Savienības oficiālās valodās. Un tagad man tiešām prieks dot vārdu lauku, eh, la, lauksaniecības eh, komisāram Čološam. Există această posibilitate de a ne exprima în oricare din limbile. Paldies! Eh, pateicos jums par šo iespēju izteikties savā dzimtajā valodā. Un tā patiešām ir ļoti jauka iespēja kas sagādā man lielu prieku, tāpat arī iespēja piedalīties eh, šodien šajā sanāksmē, man sagādā prieku. Man jau agrāk bija iespēja aprunāties ar dažiem no jums. Un uh, arī turpmāk man ir paredzēti, eh, paredzētas vīzītes dalību valstīs, kuras tikšos ar parlamentiem un uh, parlamenta struktūram, lai runātu par uh, jaunajiem noteikumiem saistībā ar Lisabonas līgumu stāšanos spēkā. Mm, mainās ne tikai lauksaimniecības politika, ir mainījusies arī parlamenta loma, un tas pavisam noteikti ir uzsverams. Uh, Dalībvalstu parlamenti tiek iesaistīti lēmumu pieņemšanas procesā lauksaimniecības jomā, un tā ir politika, kas e, attiecas uz visiem iedzīvotājiem, tāpēc es šādu kārtību atzīstu par normālu un noderīgu, un ir svarīgi, lai nacionālai deputāti arī tiktu informēti un iesaistīti e, kopienas politikā jo tā darbojas un tiek pārvaldīta visas kopienas līmenī. Līdz ar to tiek pieņemti kopienas mēroga līmeņi, kas attiecas uz katru dalību valsti. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai dalību valstu parlamenti arī tiktu iesaistīti sārunās par šo politiku, Šeit tiek lemts par pasākumiem, kas ietekmēs arī dalību valstu tautsēmniecības. Komisijas vārdā ir mm, notikusi liela uzklausīšana, un mm, tajā tika runāts par trim mērķiem proti drošu pārtikas produktu apgādi un pārtikas produktu kvalitāti un arī pārtikas produktu drošību. Tāpat arī ir jādomā par augsni, par bioloģisko daudzveidību, par resursiem, par ūdeni. Un jādomā arī par kopējās lauksaimniecības politikas nākotni, par lomu, kāda būs uh, lauksaimniecībai nākotnē. Šie trīs mērķi ir iekļauti jau pašreizējās nostājas grozījumos, uh, ko komisija arī ir uh, paziņojusi. Un man ir prieks, ka arī Eiropas parlaments atbalsta šos mērķus un ir iekļāvis tos savā ziņojumā, vairākos ziņojumos, pat tos starp Lajona ziņojumā, Alberta Dēsa ziņojumā, tātad šie mērķi atspoguļojas arī turpmākajā darbā. Un ir skaidrs, ka uz šiem mērķiem lielas cerības liek arī iedzīvotāji. Gaidāmo reformu priekšlikumi tāpēc ir jāizstrādā kvalitatīvi, ir svarīgi, lai mēs nodrošinātu to, ka mums ir vajadzīgie finanšu resursi, lai būtu iespējams īstenot šos mērķus. Tieši tāpēc šie finanšu plāni līdz 2020. gadam ir veidoti tā, lai uh, kopienas budžets, uh, budžetā tiktu veidota uh, optimāla pieeja kopienas lauksaimniecībai. Tiek runāts par līdzekļiem 2020. 2013. gadam un uh, tiek finansēti papildu pasākumi attiecībā uz kopējās lauksaimniecības politikas perspektīvām. Un mm, komisija nav ņēmusi vērā tikai Eiropas parlamenta un padomes intereses, bet arī lauksaimnieku intereses. Te ir runa par lauksaimniecības būtisko lomu Eiropas sabiedrībā minēto mērķu sasniegšanā. Un Un šī ir viena no stabilākajām kopienas politikām, kas mums ir. Arī citas Eiropas politiskās stratēģijas varētu tikt pārvaldītas balstoties uz lauksaimniecības politikas piemēra no 13. līdz 20. gadam. Komisija strādās pie jaunās lauksaimniecības politikas un līdz oktobrim tiks izstrādāti priekšlikumi šīm lauksaimniecības politikas reformām. Tāpat arī būs jāstrādā pie trim galvenajiem virzieniem, proti zemnieku atbalstīšanas Eiropas Savienībā ar tiešajiem maksājumiem, par ko arī tiek domāts lai varētu īstenot atbilstoši jau nosauktos nākotnes mērķus, šie tiešie maksājumi tiks pārdefinēti. Kā jau sacīts, tiks ieviesti jauni kritēriji. Notiks attiekšanās no vēsturiskajiem kritērijiem, kas vairs neatbilst pašreizējai realitātei, un šie tiešie maksājumi tieksies radīt stabilitāti, mēģinot kļūt par eh, vismaz minimāliem lauksēmnieku ienākumiem. Arī cēnu kāpumam ir bijusi sava ietekme, tāpēc lauksaimniecībā ir uh, jāīsteno arī laba dabas resursu pārvaldības prakse. Ir jāņem vērā arī konkurences aspekti ekonomiskā un ekoloģiskā kontekstā, un tas viss ir jāiestrādā jaunajā lauksaimniecības politikā. Mēs nevarēsim ilgstoši palikt konkurētspējīgi lauksaimniecības jomā, ja mēs to visu nedarīsim vēl bez tiešajiem maksājumiem, kas būs jāpārdefinē. Un eh, kas būs svarīgi arī mazajiem uzņēmumiem. Būs jāsaprot, ka arī šie mazie ekonomikas dalībnieki ir tirgus dalībnieki, būs jāiedrošina jaunie lauksaimnieki iesaistīties. Tāpat arī strādājot pie tiešā maksājuma jaunas definīcijas, būs jādarbojas pie lauksaimniecības politikas otrā pīlāra, pie lauksaimniecības politikas pārstrādātā veidā un tostarp arī pie visas Eiropas nākotnes. Vēl bez tiešajiem maksājumiem un tirgus mehānismu uzlabošanas mēs vēlamies, lai uh, krīzes situācijās būtu iespējams panākt maksimālu reakciju nacionālajā līmenī. Un, lai šādu krīžu gadījumā, kas var radīt lielas problēmas, Lauksaimniekiem būtu vesela pakotne ar jauniem tirgus pasākumiem, tātad jaunajai politikai ir jāatbilst arī krīzes situāciju vajadzībām. Kas nozīmēs optimizētus pasākumus, lai uzlabotu tirgus darbību. Šie tiešie maksājumi ir ārkārtīgi svarīgi arī lauksaimniecības attīstībai, un te būs jāmodernizē arī tautsaimniecības elementi, lai visa sistēma darbotos Domājot par Eiropu līdz 2020. gadam, mēs saprotam, ka mēs vēlamies attīstīt turpmāk lauksaimniecību, bet tai pašā laikā atstāt uh, iespēju reģioniem un valstīm uh, līdzdarboties. Un šī otrā pīlāra ietvaros, manuprāt, Ir svarīgi, lai mēs ņemtu vērā arī Eiropas lauksaimniecības eh, daudzveidīgumu, lai mēs domātu par šīm dažādajām nīšām un sektoriem un eh, ražošanas veidiem, kas ir ārkārtīgi daudzveidīgi. Domājot par otrā pīlāra pasākumiem, mēs varētu padomāt par to, ka dažos reģionos vajadzētu veikt restruktūrizāciju, jo īpaši tajos, kur lauksaimniecībai ir būtiska ekosociāla loma. Kopējai lauksaimniecības politikai un uh, instrumentiem tajā, ir vairāk jākoncentrējas uz ražošanu lauksaimniecībā. Tāpat arī ir jāpastiprina pētniecības centieni, jātiecas uz lielāku konkurētspēju, nu, un jādara tas ar pētniecības palīdzību ilgtspējīgai lauksaimniecībai, ir vajadzīga pētniecība, ir vajadzīgas novatoriskas idejas jaunas prakses un idejas, kas tiek arī ieviestas realitātē. Un, lai tas būtu iespējams, ir vajadzīgs arī Eiropas finansēšanas un atbalsta programmas, kas jāparedz budžetā no 13. līdz 20. gadam. Pētniecības politikā ir paredzēta vairāk nekā 5 miljardi eiro. Vienlaikus ir jāsaprot, ka mēs palīdzam pētniekiem darboties lauksaimniecības jomas labā. Mēs mēģinam izveidot apstākļus, eh, kuros Eiropas Savienības lauksaimniecība var īstenot savas vajadzības. Un eh, es tāpēc ceru uz sadarbību ar Eiropas parlamentu strādājot pie lauksaimniecības politikas nākotnes, kurai ir jāatbilst arī iedzīvotāju cerībām. Paldies! Tie bija pelnīti aplausi mūsu komisāram. Paldies arī par jūsu gatavību vienmēr tikties ar parlamenta pārstāvjiem, un tālāk es došu vārdu Albertam Desam, kas ir referents mm, Eiropas parlamenta ziņojumam par kopējo lauksaimniecības politiku līdz 20. gadām. Tātad vārds Albertam Desam. Paldies priekšsēdētāji, komisāra kungs, kolēģi un kolēģis, diskusijas dalībnieki un dalībnieces. Es priecājos, ka es kā referents uh, no Eiropas parlamenta varu eh, piedalīties kopējās lauksaimniecības politikas veidošanā līdz 20. gadam, ka mēs esam raduši kompromisu, kas apmierina daudzas frakcijas. Mēs esam ieguldījuši darbu, lai apzinātu lielās atšķirības Eiropā. Visās šajās 27 Eiropas Savienības dalību valstīs un galu galā esam raduši eh, kompromisu starp frakcijām ne tikai lauksaimniecības komitejā. Un uh, šeit lauksaimniecības komitejā vairāk nekā 90% deputāti ir piekrituši mūsu idejām. Un ir, ir jāsaprot, cik svarīgi pašreizējās daudzveidības un atšķirības situācijā panākt šādu vairākumu, bet mēs ceram, uh, ka varēsim virzīt šo jauno lauksaimniecības politiku, un mums ir vēlme to darīt. Un uh, kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā mēs esam gatavi uzņemties šo uzdevumu. Balsojums parlamentā ir skaidrs signāls komisijai, un mēs vēlamies paust atbalstu komisijai, tāpat arī mm, padomēji. Mēs ceram, ka viņi sadarbosies ar mums pie šī ziņojuma. Un visi runātāji atkal un atkal atkārto, ka uh, ir jānodrošina pārtikas apgāžu drošība vairāk nekā 1,5 miljardiem cilvēku. Uh, Jo šobrīd Eiropas Savienības lauksaimniecība ir ilgtspējīgākā visā pasaulē, un tas mums ir atkal un atkal jāuzsver, kaut arī noteiktās jomās ir vērojami zināmi deficīti. Ir svarīgi, lai tajās jomās, kur ir šie deficīti, mēs tomēr veidot ilgtspēju. Līdz 2015. gadam Pārtikas produktu ražošanai būs jāpieaug par 70%, tā saka mums zinātnieki. Un tāpēc esmu domājis par to, ka pagātnē lauksaimniecības jomā deficīti ir auguši nevis Eiropas Savienībā, bet gan citās pasaules daļās. No 1976. līdz 2008. gadam, 32 gadu laikā, Eiropā graudaugu gražošana ir augusi par 1%, Āzijā savukārt ir pieaugusi par 97%, tāpat atšķirības ir gaļas ražošanā, Eiropā šis apjoms ir pieaudzis par 6%, savukārt Āzijā par 385%. Ja mēs tagad vēlamies veidot jaunu lauksaimniecības politiku, kas noved pie tā, ka Eiropā tiek ražots mazāk, tad es teiktu, ka mēs uh, vienkārši iztērēsim savus uh, spēkus, un tād, tāds bija izējas punkts visā manā ziņojumā. Mēs ceram, ka mēs varēsim atbalstīt komisiju tās darbā, viss parlaments, nevis tikai lauksēmniecības komiteja. Viss parlaments ir pieprasījis, ka pašreizējiem budžeta apjomiem vajadzētu palikt spēkā arī turpmāk bez kādiem samazinājumiem, un tomēr pastāv vēl zināmi riski. Es esmu runājis ar vācu zemniekiem, arī ar savas valsts kancleri. Un esmu runājis par nacionālo finansējumu 1,05% punktu apmērā. Un eh, Merkel gan sacījusi, ka šim rādītājam būtu jābūt tikai vienam procentam. Tāpat arī viens no mūsu kopīgā ziņojuma galvenajiem mērķiem ir pārtikas eh, drošība. 500 miljonu patērētāju vēlas rēķināties ar to, ka viņi saņem veselīgus pārtikas produktus, kas tiek ražot ilgtspējīgā veidā. Mēs esam debatējuši arī ar Savicka kungu, Polijas lauksēmniecības ministru, par eh, pārtikas ķēžu efektivitāti, kas arī būs ļoti svarīga. Un Mēs vēlamies paturēt arī divu pīlāru struktūru turpmākajā Eiropas lauksaimniecības politikā, un mēs pat uh, vēlamies vairāk nodalīt šos abus pīlārus. Mēs vēlamies sistēmu, kurā tiešie maksājumi, tostarp arī otrajā pīlārā, nenoved pie lielākas birokrātijas. Uh, Hmm. Bieži vien šis, eh, šis, šis, šie vārdi birokrātijas samazināšana kļūst par tādu kā izsmieklu, jo pēc katra jauna lēmuma birokrātijas samazināšanai birokrātija, kas guļas uz zemnieku pleciem, kļūst tikai lielāka. Birokrātijai pavisam noteikti ir jākļūst mazākai, un tikai tādā veidā mēs varēsim īstenot saprātīgas pieejas. Tāpat, piemēram, es varu iedomāties, ka pārbaudas, jeb skrīninga ir ļoti svarīga tēma, un eh, mēs uh, izstrādājam pasākumus, kas ir saistīti ar savstarpēju atbilstību Eiropā, un, uh, ja mēs šos punktus izņemtu, mēs uh, samazinātu birokrātiju. Kāpēc mums jāpārbauda šī savstarpējā atbilstība? Ja mēs izlaistu šo savstarpējo atbilstību, tad rastos vieta citiem pasākumiem, ko Eiropas Savienība varētu īstenot ilgtspējas jomā. Varbūt, ka komisārs uh, varētu arī palīdzēt darbā pie leģislatīviem priekšlikumiem šajā jomā. Mēs nevarējām arī vienoties par konkrētiem cipariem attiecībā uz tiešajiem maksājumiem un atšķirībām starp dalību valstu līmeņiem. pastāv briesmīgas atšķirības starp 100 eiro un 500 eiro, nu tā tas nedrīkst turpināties, ir jāveic izlīdzināšana, un tas ir jādara bez pārmērīgi ilgiem pārejas posmiem, jo tas novedīs pie konkurences kropļojumiem Eiropā. Tāpēc mums ir jārod sistēma, kas nodrošinātu lielāku taisnīgumu. Mani ļoti pārsteidza, pat ne, netik ļoti lielās atšķirības starp dalību valstīm tiešo maksājumu jomā, bet gan lielās atšķirības pašās dalību valstīs. Kad es, piemēram, paraugos uz Itālijas piemēru vai uh, Dienvidu Tiroli, kur šie maksājumi ir ļoti atšķirīgi starp reģioniem, uh, nu, tas nedrīkst uh, tā turpināties. Vienos reģionos šie maksājumi ir 600-700 eiro, citos reģionos tikai 200 eiro. Nu, tie ir nopietni signāli tām, ka konkurence Eiropā tiek kropļota. Tāpēc mums uh, šo atšķirību izlīdzināšana ir jāpadara pār svarīgu mājas darbu sev. Vācijā mēs nolēmām, ka līdz 2013 gadam 1,5 miljardi eiro e, tiks e, veltīti e, šādiem izlīdzināšanas pasākumiem, un par to nebija nekādas lielas diskusijas. Mēs esam pieprasījuši arī atkāpšanos no vēsturiskajiem principiem, tāpat savā ziņojumā Es kopā ar parlamentu esmu nolēmis mēģināt sniegt atbalstu mazajiem zemniekiem, bet mums neizdevās rast definīciju šim mazajam zemniekam. Tā, piemēram, situācija Latvijā pavisam atšķiras no situācijas Grieķijā. Uh, kas eh, Latvijā ir mazais zemnieks, tas eh, Grieķijā jau būtu liels saimnieks. Tātad atšķirības dalību valstīs ir pavisam lielas. Un mēs esam norādījuši savā ziņojumā, ka dalību valstīm pašām uz savu atbildību ir jārot šī mazā zemnieka definīcija. Tāpat mums ir jāuzmanās uh, no elastīguma. Pasākumu piemērošanā dalību valstīs pirms pāris dienām es biju Sicīlijā, vēl es biju arī Somijā, un uh, abi šie uh, reģioni, šis reģions un valsts, viņi ir tik atšķirīgi viens no otra, ka šīs atšķirības nevarētu būt lielākas. Lidojot pāri Somijai, es domāju, nu, Kādus vēl vidas pasākumus Somija plāno ieviest, kādu vēl zaļināšanu, jo Somija jau tā ir zaļa. Kad es lidoju pāri Itālijai, es domāju, nu, sicīliešiem vajadzētu uzdot šos 30% zaļināšanas pasākumus, nodrošinot viņiem uh, arī ūdens piegādi. Mums ir jāapzinās atšķirības Eiropā, ja mēs vēlamies, lai šī sistēma darbotos. Un ir svarīgi, lai tirgus instrumenti Eiropā turpinātu darboties. Mums ir vajadzīgi šie tirgus pasākumi, tostarp arī krīzes situācijām, un komisāra kungs, es esmu ļoti pateicīgs par to, ka jūs domājat līdzīgi, un arī finanšu plānojums no komisijas puses ir uh, iesniegts, un uh, tas ir ievirzīts pārreizajā gultnē, lai uh, labāk sagatavotos finanšu tirgu krīzēm. Un diskusijas ir rādījušas, ka vīna nozarei būs nepieciešams jaunas diskusijas, tāpat būs jādomā par cukuru jomu līdz 2020. gadam, un parlaments jau domā par risinājumiem. Tāpat eh, tika spriests, ka mums ir vajadzīgi globāli risinājumi, lai mazinātu globālās spekulācijas ar lauksaimniecības resursiem. mums vajadzētu uh, nodrošināt, ka pārmērīga peļņa netiek gūta uz zemnieku vai patērētāju rēķina. Tāpat arī es uzskatu, ka otrā pilāra pasākumi nekādā gadījumā nedrīkst tikt vājināti, uh, lai nodrošinātu labāku reaģēt spēju dažādām valstīm un reģioniem. Komisāra kungs, mēs tagad vēlamies sagaidīt leģislatīvas priekšlikumus mēs kā parlaments jūs atbalstīsim, un mēs aicinām arī dalību valstu parlamentus nākt klajā ar savām idejām. Es vēlētos uh, norādīt, ko Savicka kungs šorīt sacīja, uh, Un uh, par to ir arī daudzkārt saņemta kritika. Skatoties uz atšķirībām Eiropā, starp mums un kopīgu lauksaimniecības politiku vēl ir jūdzes, jūdzēm tāls attālums, bet es ceru, ka ar šiem centieniem mēs pavirzīsimies tuvāk kopīgai politikai lauksaimniecības jomā. Paldies! Grazie, Alberte! Paldies, Albert. Turpin priekšsēdētājs. Labi, tagad mēs sāksim ar Nacionālo parlamentu deputātiem. Došu vārdu trim deputātiem vien, un tad vienam Eiropas parlamentu deputātam. Sāksim ar Annu Makintošu. Viņa ir priekšsēdētāja lauku vides un attīstības komitejā apvienotajā karalistē. Lūdzu. Labdien, priekšsēdētāji. Es gribētu sacīt, ka ir daudz kopsaucēju daudzos ziņojumos un e, Eiropas parlamenta ziņojumos, kas tika iesniegts šodien sanāksmē. Varu tikai e, apsveikt Desta kunga sacīto. Mums ir jāatvieglo regulējums un jānodrošina savstarpēja atbilstība. Un te ir jautājumi, kas izplatī, tika izplatīti šodien. Un viens jautājums šiet vēl netika atbildēts ne, Eiropas, ne no Eiropas parlamenta puses, ne no Nacionāla parlamenta puses. Kādi būtu īpašie pasākumi atbalstīt jaunos lauksaimniekus? Kā sekmē to, ka jaunā paudze grib nodarboties ar lauksaimniecību? Eh, te tik pieminēta eh, nepieciešamība vienkāršot visu. Jā, tas kļūst ar viena aktuālāks. Es gribētu sacīt, mēs visi esam vienoti tajā, ka mēs atzīstam, ka pārtiks apgādes nodrošinājums ir ļoti svarīgs. Tas ir strateģiski svarīgs jautājums visās mūsu diskusijās. Un mēs mūsu uh, apakšpalātā secinājām, ka izaicinājums ir kopējās lauksanisības politi politikas zaļumošana. Komisijai vajadzētu koncentrēties uz situāciju, kur abas puses ir ieguvējis. Tiek veicināta ražošana un arī vides, eh, videi sekas ir mazāks. Jo za, za, zaļumošanas pasākumi tiešām var nest labumu videi mm jālūkojas pēc tā, lai tie nebūtu vienkārši kārtīgi noteikumi bez kādas jēgas. Mēs, es kā Nacionālais parlaments, esam gatavi ļoti cieši sadarboties ar jums un Nacionālo parlamentu, lai panāktu risinājums mūsu lauksaimnieku, lauku iedzīvotāju un arī mūsu patērētāju labad. Paldies! Grazie, Anna. Paldies, Anna. Paldies Anai Makintošai, paldies arī par eh, to, ka stingri pieturējāties pie jūs runāja atvēlētā laika. Un tagad lauksaimniecības komitejas eh, priekšsēdētājs Itālijas parlamenta apakšpalātā. Guso kungs, lūdzu, ieslēdziet mikrofonu, saka priekšsēdētājs. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs un deputāti. Kopējai lauksaimniecības politikai nevajadzētu būt vienkārši tādai kā atbalsta sistēmai daudziem Eiropas iedzīvotājiem. Eiropas Savienības politika un apņemšanās ir visas Eiropas ticamības pamats un arī cerība, ka pietiks pārtikas visiem mūsu iedzīvotājiem. Tas ir arī saistīts ar uh, politisku pieju lauku reģioniem, ņemot vērā lauku reģionu iedzīvotāju kultūru un viņu skaitu. Te nav runa par vienkārši kaut kādu kalu aplēsi, bet te ir runa par kultūras kopšām. Jāņem vērā arī, ka ir jā, jāiegulda vairāk resursi, lai aizstāvētu, aizsargātu uh, pašai, pašreizējos lauksaimniekus. Ja jūs pāraugāties uz dažādiem reģioniem, kas tur tiek audzēts un cik konkurēt spējīgi ir šie reģioni, tad jūs arī saprotat, kas ir reāli nepieciešams. Moderna, inovatīva sistēma, taču tai pašā laikā mums ir arī jāizskata, kā mēs raugāmies uz amatieriem lauksaimniekiem. Īpaši mēs varētu, teiksim, samazināt uh, visādu parazītisku starpnieku skaitu Eiropas Savienībā. Un vēl ir izaicinājums aizsargāt gan vīdi, gan patērētājs. Mums ir jābūt uh, konkurētspējīgiem. Paldies! Paldies, uh, eh, Ruso kungs, turpina priekšsēdētājs. Un tagad lauku lietu komitejas priekšsēdātājiem no Lietuvas eh, Edmund, Edmundas Pupinis. Paldies, priekšsēdātāji! Godātie kolēģi, mēs pateicamies jums eh, par šo tikšanos, jo eh, iedomājoties turpmāko lauksaimniecības politiku, uh, šie zaļināšanas pasākumi šķiet ļoti vērienīgi, taču jāņem vērā, ka šis elements ir ārkārtīgi svarīgs kopējā ietvarā. Pieprasījums pēc kvalitatīviem pārtiks produktiem arī nav atstājams novārtā. Tas nozīmē, ka zaļināšanas mērķi un uh, pārtikas nodrošinājums ir nākamie svarīgie mērķi tādi papildu elementi kā zaļināšanas elements tiešajos maksājumos nav uh, pārāk labs pamatojums, jo papildu izdevumi varētu ietekmēt finansējumu kopumā, jo īpaši tādās valstīs, kur ražošanas bāze nav pietiekami atjaunota, Tiešiem maksājumiem ir jākļūst par prioritāru mērķi kopējā lauksaimniecības politikā. Tāpat arī ir jādomā par godīgu metodiku tiešo maksājumu sadalījumā. Tāda ir jāizstrādā, lai neveidotos konkurences kropļojumi kopējā lauksaimniecības tirgu, jo vecās dalību valstis vienmēr ir labākā situācijā, un jaunās dalību valstis eh, nonāk netik labvēlīgos apstākļos. Mm. Mēs vēlētos uh, norādīt, ka tiešām maksājuma izlīdzināšanai periods līdz 2020. gadam ir daudz par ilgu. Paldies, un tagad kārta izteikties Eiropas parlamenta deputātiem no šīs komitejas. Dodu vārdu Mārtiņam Hoizlingam. Viņš ir zaļo grupas vadītājs šajā komitejā. Paldies! Jā, dāmas un kungi, kolēģi, Varētu teikt, ka kopējā lauksaimniecības politika ir nonākusi demokrātiskā kontrolē, kopš Eiropas parlamentam arī ir lēmumu pieņēmēja tiesības. Un uh, Eh, šis eh, plašais eh, pamatojums kopīgam ziņojumam liecina par mūsu ambīcijām. Jā, jau Alberta Desa ziņojumā norādīts, ka kopēja lauksaimniecības politikai jākļūst zaļākai un godīgākai, un mūsu priekšā ir virkne uzdevumu, tostarp arī jautājums par um, līdzekļu sadalījumu, kas būs diskusija centrā ne tikai dalību valstīs, bet arī pašā lauksaimniecībā ir jāsaprot, ka mums ir ļoti lielas netaisnības, kurām būs arī jāpievēršas. Parlaments runāja arī par sliekšņu noteikšanu, kas arī būs ļoti svarīga diskusija, bet mēs eh, esam atraduši izēju, panākuši vienošanos, kas eh, Kā rezultātā lielajiem uzņēmumiem vidē draudzīgums un jaunas darba vietas tiks ieviests kā nosacījums maksājumu saņemšanai. Tāpat ir svarīgi, ka finanšu perspektīvā jau ir norādīta 30% zaļināšanas pasākuma daļa, un uh, cerams, ka šajā ietvarā mēs panāksim to, ka lauksaimniecības sniegs savu ārtavu arī bioloģiskās daudzveidības un klimata aizsardzības stratēģijā. Šis ir jomas, par kurām mēs nedrīkstam aizmirst. Un eh, tāpat arī es uzskatu, ka mēs varētu vēlreiz padomāt par to, kā lauksaimniecība varētu nodrošināt 70% pieaugumu eh, pārtiks ražošanā, ja mēs lielu daļu eh, no eh, saviem pārtiks produktiem nemaz pienācīgi nenovērtējam. Mums būs jādomā par ilgtspējību, par ilgtspējīgu lauksaimniecību, un tas būs iespējams arī ar pētniecības politikas atbalstu. Paldies, Mārtiņ, turpina priekšsēdētājs. Tagad atgriežamies pie Nacionālā parlamenta deputātiem. Dodu vārdu ar lielu prieku Katarinai Bacēl. Viņa ir bijusi mūsu kolēģi Eiropas parlamentā, lauksainiecības ministri no Grieķijas parlamenta. Paldies, priekšsēdētāji, dargie deputāti. Es gribētu jums novēlēt drošsirdības, veiksmes, sekmju jums ir eh, eh, daudz smagu darbu priekšā. Komisāra kungs, paldies arī Desekungam, ka viņš nāca klājā ar tik svarīgu ziņojumu, kur viņš parāda, cik nozīmīga ir Eiropas parlamenta loma tagad tā, kā eh, tā koplēmuma procedūras ietvaros. Uh, lauksaimniecības uh, politika laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam nebūs tāda pati, kā tā bija līdz šim. Pašreizējā Eiropa pakļaujas jaunam Eiropa e, eh, ekonomikas pārvaldības un iestāžu pārvaldības modelim. Un arī Eiropas saimnības budžets tiek sadalīts e, pēc citas filozofijas, un tagad jaunajā uh, finanšu ietverā, es ceru vismaz, ka mēs radīsim jaunu sistēmu, ar kuru varētu cita starpā finansēt arī finanšu darījumus. Un šajā kontekstā es gribētu norādīt uz dažiem no mūsu parlamentu priekšlikumiem, Grieķijas parlamentu priekšlikumiem un ņemot vērā arī desakunga priekš uh, eh, ziņojumu. Par ko uztrauc mūsu lauksaimnieki? Atbalsts no Eiropas Savienības budžeta vairs nav absolūtā lauksaimniec, eh, Eiropas lauksaimnieku, arī Grieķijas lauksaimnieku prioritāte. Šeit svarīgi ir tas, ka tiek vairota produktivitāte, un tā tad arī pārtikas ķēdes kontroli. Bet kas visu šo sistēmu pāraudzīs? Deisa ziņojumā ir runa par aktīvo lauksemnieku apņemšanos, mūsu aktīvo pilsoņu apņemšanos. Viņi, ne, viņi ir apņēmušies ražot pārtiks produktus, un kad mēs runājam par pārtiks produktiem, Tad mēs apzināmies dzīvu konkurenci, un te prodas, rodas arī jautājums par ražošanas izdevumiem. Tām ir jābūt vienam no kritērijiem, kas nosaka atbalstu. Dēgviela, visi enerģijas eh, avot ar vienu izmaksā vairāk, un tie tad arī gulstas uz lauksaimnieku pleciem. Un otrā pīlāra ietvaros man šķiet, uh, vajadzētu pielikt punktu šiem daudzajiem pasākumiem, kas no tā izriet. Programām jābūt struktūrālām, un tās ir jāizvērš dažādos reģionos un nacionālās dalībvalstīs. Paldies! Paldies, turpina priekšstādātājs. Tagad dodu vārdu. Čehijas senāta pārstāvim uz divām minūtēm. Šikovski kungs. Priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi, vispirms es gribētu pateikties šīs sanāksmes organizētājiem. Šī sanāksme manā skatījumā ir ļoti svarīga. Uzskatu, ka mums ir jāstiprina parlamentārā dimensija, izstrādājot priekšlikumus par kopējos lauksamniecības politikas reformu. Es gribētu īsi pieminēt Čehijas senāta nostāju par šo jautājumu. Čehijas senāts nodarbojas ar KLP jau ilgu laiku. Mēs regulāri apspriežamies par galvenajiem uh, Eiropas Sanības eh, dokumentiem ar mūsu lauksaimnieku asociācijām. Es saprotu, ka KLP reformas galvenais mērķis ir noteikts Eiropas parlam, no Eiropas parlamenta un komisijas puses. KLP nākotne būs jānodrošina dzīvot spējīga pārtikas ražošana, jānodrošina nacionālo resursu ilgspējīga pārvaldība un jāmīkstina klimata pārmaiņu iespēju, ietekmi un nodrošināt ilgspējīgu attīst, at, attīstību. Šī gada maijā Čehijas senāts apsprieda KLP nākot pēc 2020. gadā, un Čehijas senāta nostāja atbilst mūsu valdības nostājai. Mēs uzskatām, ka KLP budžets ir jāuztur pašreizējā līmenī. Un proporcija jābūt 85, 80% pirmajam pīlāram, 20% otrajam pīlāram. Pirmajā pīlārā mēs ierosinātu 80% novirzīt aktīvajiem lauksaimniekiem un 20% KLP zaļošanai. Bet vēl ir citi aspekti, kur mēs nepiekrītam. Tas attiecas uz sliekšņu noteikšanu attiec, atkarībā no lauksaimniecības lieluma. Čehijas lauksemniecību vidējais lielums ir 77 hektāri. Tā ir lielākā saimniecība visā Eiropas Savienībā. Līdz ar to slieksnis lielā mērā ietekmētu Čehijas lauksemnieks. Un tāpēc šis priekšlikums Čehijas senātam nav pieņemams. Mēs nevaram arī piekrist par uh, līdzfinansēšanu pirmā pīlāra ietekmē. I, i, pirmā pīlāra ietvaros pēc 2013. Eh, gada. Vai būs kādi pārejas periodi, kur eh, tiek eh, paredzēts mainīt tiešos maksājumus dalībvalstīm. Sistēmai jābūt balstītājas objektīviem kritērijiem, tā jābūt godīgai, un es jūs varu apstiprināt, ka mēs pavisam ļo, ar lielu, lielu rūpīgu sekosim jūsu priekšlikumiem. Paldies, turpin priekšsēdētājs, un tagad dodu vārdu. Francijas senāta pārstāvīja Liels paldies komisoram Čolosam un uh, deputātam Desam. Es varētu nu, pāris vārdus, vārdos rezumēt to, ko šeit dzirdēju. Vispirms tā tad uh, ambīcija attiecībā uz pārtiks apkārts nodrošinājumu mērķi, ambīcija attiecībā uz budžetu, nodrošinot pietiekošus uh, līdzekļus KLP Un visbeidzot, mērķis nemaksāt divreiz daudzpusējās eh, tirzniecības sarunās vai divpusējās tirzniecības sarunās, jo Eiropas Savienība ir spērus nopietnus soļus uz priekšu eh, daudzās šādās sarunās. Otra prioritāte ir ilgspējīga attie, attīstība. Es varu paust savu atbalstu tam, ka tiek saglabāts līdzsvars starp abiem pīlāriem, un mēs arī atbalstām uh, pirmā pīlāra atbalstu zaļumošanas mērķi, procedūrām jābūt vienkāršām, harmonizētām un īstenojumam visā Eiropas Savienības teritorijām. Trešajai prioritātei ir jābūt regulējumam, noteikumiem, kam nebūtu jābūt virzītiem uz minimālistu pieju, bet tai drīzāk būtu jāveicina inovatīvas pieejas, jārosina uh, aktīvi, efektīvāki instrumenti un arī labākai jābūt ir piedāvājumu pārvaldībai un arī uzkrājumu veidošanai gan publiskā, gan valsts, gan, valsts, gan privātā sektorā. Un te par dažiem specifiskiem pasākumiem. Pirmkārt, par saimniecībām, kas varētu būt uh, grūtākā situācijā. Uh, jāparedz eh, uzturēt uh, sasaistītais atbalsts, un eh, tad jāparedz arī īpaši specifiski pasākumi uh, nelabvēlīgos apstākļos asējām zonām, īpaši, piemēram, kalnu apvidiem, jāņem vērā arī tas, ka mēs vēlamies, lai uh, patālo reģionu spēc, īpatnības arī tiktu ņemtas vērā. Tas, piemēram, attiec uz tālajiem reģioniem. Paldies! Paldies, turpin priekšstādātājs. Tagad atkal dodu vārdu Ei Eiropas parlamenta deputātam Dorfman kungam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, es domāju, ka šis posms, kurā mēs esam šobrīd, ir ļoti interesants, un es vēlētos pievērsties diviem aspektiem. Un pirmo jau pieminēja kolēģis Desa kungs, proti sadalījums, eh, līdzekļu sadalījums pirmajā pīlārā pašā dalību valstī. Mēs eh, šobrīd ļoti daudz runājam par līdzekļu sadalījumu starp dalību valstīm, jo īpaši starp jaunajām dalību valstīm un vecajām dalību valstīm Eiropas Savienībā, bet atšķirības ir vēl lielākas eh, pašu dalību valstu iekšienē. Es domāju, ka par to ir jārunā. Un mm, šai problēmai ir jāķeras klāt, jo situācija ir tāda, ka Daudzas eh, no dalību valstīm gūst eh, lielāku izdevumu un nodo, lielāku izdevīgumu, un par to maksā nodokļu maksātāji. Otrakārt, pēdējā gada laikā mēs piedzīvojam ļoti liberālu lauksaimniecības politiku, un uh, par šiem regulācijas mehānismiem, vai tie attiecās uz piena kvotām, cukuru kvotām, vīnu. Uh, mēs uh, nolēmām pārskatīt šo sistēmu, un mūsu komisija, mūsu komiteja uh, bija devusies vizītē un ASV, kur uh, pārstāvji eh, mūs iepazīstināja ar to, ka ASV tiek piensaimniecības nozarei ieviest jaunu sistēmu, jo vecā vienkārši nedarbojās. Un eh, tāpēc es domāju, ka šo ļoti liberālo politiku vajadzētu pārdomāt. Es nedomāju, ka pašreizējās sistēmas vajadzētu paturēt, bet es arī nedomāju, ka būtu pareizi uh, atteikties no visa, kas ir darbojies gadu desmitiem, un visu atstāt brīvā tirgus ziņā. Nu, tas nebūtu prātīgi. E- Paldies, Dorfman kungam, turpin priekšstādātājs. Tagad atgriežamies atkal pie Nacionālo parlamentu deputātiem. Dodu vārdu Gatam Lindemanam no Vācijas federālā Bundesrāta. Paldies, priekšsēdētāji, padome un parlaments savās nostājās viennozīmīgi iestājas pār stingrāku kopējo lauksaimniecības politiku, kas ir arī Vācu bundesrāta mērķis. Lielie nākotnes uzdevumi var tikt risināti tikai tad, ja Eiropas Savienības lauksaimniecības budžets paliek pašreizējā līmenī. Tāpat Eiropas Savienības lauksaimniecības politika ir jāvienkāršo lai eh, mazinātu milzīgo birokrātisko slogu uz zemniekiem. Runājot par sadalījumu uz eh, starp eh, dalību valstīm, tas būtu jārisina. Tiešiem maksājumiem ir jāpaliek par būtiskiem lauksaimnieku ienākumiem, un uh, Tāpat arī šiem procesiem jābūt sasaistē ar patērētāju vīdes aizsardzību, ar zaļināšanas pasākumiem, taču šie pasākumi ir ļoti rūpīgi jāizvēlas, jo šiem pasākumiem ir jāorientējas uz turpmāko labklājību Un tas ir jādara bez zaudējumiem zemniekiem. Nekādā gadījumā zaļināšanas pasākumu nedrīkst novest pie lielākas birokrātijas, tāpat arī KLP ir jādomā par savu reformu īstenošanas vienkāršošanu, Tāpat arī ir eh, jādomā par eh, teritorijām, kurām tiek piemēroti šie tiešie maksājumi, un eh, jāliek uzsvers uz vidē draudzīgāku lauksaimniecību. Mums nākotnē ir vajadzīga konkurētspējīga un ilgtspējīga lauksaimniecība, kas spēj pielāgoties arī tirgumu, lai uh, lauksaimnieki varētu darboties eh, noteiktas struktūras ietveros. Grazie, e adesso il turno della Camera. Paldies! Turpiniet priekšsēdētājs. Un tagad pārējām pie Nīderlandes parlamenta pārstāvjiem un dodu vārdu Kopmans, Kopmans kungam. Paldies, priekšsēdētāji! godātie deputāti, mēs te spriežam par KLP nākotni. Šīs diskusijas ir ļoti svarīgas Eiropas parlamentam un Eiropas lauku reģioniem, jo īpaši runājot par ienākumiem mūsu lauksaimniekiem un vietējām kultūrām. Viena lieta, par kuru uh, mūsu nacionālais parlaments var tikai piekrist, starp Eiropas parlamenta deputātiem ir saistīti ar uh, ienākumu negodīgo sadalījumu pārtiks ķēdes, starp pārtiks ķēdes posmiem. Parlaments iestājas par patērētāju aizsardzību. Taču vairāk Eiropas parlamentā un komisijā un arī citu kolēģu vidū būtu jādara, uh, lai sabalansētu konkurences tiesības. Te nav runa par politiku, par kaut kādu politisku līmeni, bet reāli par cilvēkiem, kas kaut ko spēja vai nespēja iegādāties. Mēs vēlamies eh, labklājību arī lauku reģionos un līdz ar to konkurences politika arī ir jāpielāgo līdztekus KLP reformas izvēršanai. Paldies, turpin priekšsēdētājs. Un tagad dodu vārdu pārstāvim no Zviedrijas parlamenta. Paldies, Brodens kundze saka. Pateicos, ka varēju mm, š, piedalīties šajās diskusijās. Jūs te runājāt par vīdi, piemēram, par klimata aizsardzību. Un tiem, kas vēlas risināt šo uzdevumu, ir jāizvēlas daudz eh, drošāka un pārliecinošāka pieeja, ir jāstiprina sasaistes starp vīdi, klimatu, lauksaimniecību, un attiecīgajiem ministriem un komisāriem ir vajadzīga daudz intensīvāka sadarbība zemniekiem ir jāmaksā par kolektīvo labumu, ko viņi pienes. Tāpat jādomā par ārtavu klimata aizsardzībā un bioloģiskajā daudzveidībā. Mēs uzsveram no sava parlamenta puses eh, lauku teritoriju attīstības svarīgumu un pētniecību. Pētniecība un attīstība ir ārkārtīgi svarīga nākotnē, tai jākļūst par prioritāti. Tāpat arī mums jārunā par to, ko Eiropas Savienība var darīt, lai veidotu uh, ilgspējīgu lauksaimniecību arī trešās pasaules valstīs. Mm, Jānodrošina lielāks taisnīgums, eh, izlīdzinājums starp visām Eiropas Savienības dalību valstīm un jādomā arī par dzimumu perspektīvu. Turklāt ir vajadzīga arī laba budžeta pārvaldība. Tas ir ļoti svarīgs uzdevums. Bene, adesso do la parola. Paldies, turpina priekšstādātājs, un tagad dodu vārdu pārstāvim no Eiropas parlamenta, Eiropas parlamenta deputāta. Sigmantas kungs nav no šīs komitejas, iespējams, ka es jūs vārdu nepareizi izrunāju. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisāru kungs, kolēģi. Ministra kungi, es eh, esmu daudz pieredzējis politikā, un man ir liels prieks par to, ka mēs uh, runājam par lauksaimniecību un neaizmirstam arī konkurenci. Mēs esam atvēruši savu tirgu, iestājoties Eiropas Savienībā, mēs atteicāmies no muitas kontrolēm, mēs esam uh, pielīdzinājuši nodokļus Eiropas nodokļiem, mēs esam pieļāvuši brīvu konkurenci, taču ne lauksaimniecībā. Lietuvā lauksaimniekiem ir uh, nācies atteikties no lauksaimniecības un pāriet citās darbības jomās. Tāpēc Lietuvā mums tagad ir desmitiem tūkstoši bezdarbnieku, tostarp arī jaunu cilvēku, un uh, mūsu potenciālie zemnieki strādā pilsētās, restorānos kā palīgi. Uh, Un tāpēc es priecājos par reformu kopējās lauksaimniecības politikas jomā, un esmu pārliecināts, ka Polija, kā padomes prezidējošā valsts, īstenos savus mērķus un padarīs kopējo lauksaimniecības politiku taisnīgāku. Tiešie maksājumi ir jāsadala godīgāk, Tāpat ir jānodrošina darba vietas tiem cilvēkiem, kurus apmierina viņa darbības joma un kuri mums sniedz lielu labumu. Mēs esam izvirzījuši sev lielus, lielas prasības pārtikas produktu drošībai, bet te pašā laikā mēs iepērkam ļoti daudz pārtikas produktu ārvalstīs un neko nezinām par šo pārtikas produktu kvalitāti. Uh, Tāpēc mums ir jāstrādā pie tā, lai mūsu kopējā lauksaimniecības politika būtu atvērta, bet arī pietiekami regulēta. Mums ir jāpanāk, ka lauksaimniecības politika arī rāda darba vietas Eiropas Savienībai. Paldies! Adesso do volentieri la parola ai di nuovo. Jā, paldies! Tālāk dodu vārdu atkal valstu parlamentu pārstāvjiem un Eiropas eh, Savienības lietu komitejas priekšsēdētājiem no Latvijas. Šīs dienas sanāksmi, lai nacionālajiem parlamentiem būtu iespēja piedalīties debatēs par kopīgo lauksaimniecības politiku. Mr. Chairman, uh, Latvijas par... Priekšsēdētāji kungs, eh, Latvijas parlaments atzinīgi vērtē Čološa kunga paziņojumu. Mēs vēlamies arī aicināt pārskatīt tiešo maksājumu sistēmu, lai tā vairs nebalstītos uz vēsturiski noteiktiem kritērijiem un lai milzīgās atšķirības maksājumiem par hektāru tiktu mazinātas. Tagad mums ir pieejama komisijas paziņojums par daudzgadējo finanšu schēmu. Uh, to varam par to diskus, diskutēt, bet, diemžēl, šie pēdējie priekšlikumi par finanšu perspektīvu riskē izniekot šo iespēju padarīt tiešo maksājumu sistēmu konkurētspējīgu un taisnīgu, jo atšķirības starp maksājumiem dalībvalstīm joprojām būtu neproporcionāli lielas. Līdz ar to Konverģence ir jābūt gan drošākai, gan ātrākai, sākot jau no 2014. gada. Šis nav īsta Vai šis nav īstais laiks izbeigt eh, netaisnīgumu, kurā turīgākiem lauksainiekiem eh, Rietuma Eiropā tiek samaksāts daudz vairāk nekā eh, tādiem pašiem lauksainiekiem Baltijas valstīs vai centrālās un austrum Eiropas citās valstīs? Godātie kolēģi, ņemot vērā potenciālo ietekmu uz Latvijas lauksainiekiem, ko atstāja komisijas budžeta priekšlikums attiecībā uz tiešiem maksājumiem, Latvijas parlaments, kurš atrodas vasaras brīvdienās ir sasaucis ceturtdienu ārkārtas sēdi, un mums viedoklis tāds, ka būs nepieciešams ievērojami uzlabot komisijas budžeta priekšlikumu, lai varētu risināt pieaugušās ekonomiskās atšķirības starp dalību valstīm, it īpaši attiecībā uz mūsu lauksaimniekiem. Grazie, e adesso il turno dell'Assemblea nazionale. Paldies! Tagad Bulgārijas Nacionālās asamblējas pārstāve Ivanovs Jančevs kundze. Žēmi kolēģi. Jā, paldies priekšsarētāji, dargie kolēģi. Kopējā lauksainiecības politika Bulgārijas lauksainiekiem ir ļoti svarīga, un Bulgārija, kā relatīvi jauna dalība valsts Eiropas Savienībā, vēlētos uzsvetāt uz vienveidīgu pieeju šai tiešo maksājumu sistēmai, lai visi Eiropas lauksaimnieki saņemtu vienādu attieksmi. Mēs uzskatām, ka maksājumi Bulgārijas lauksaimniekiem būtu jā, jāsasniedz noteikti griesti līdz 2014. gadam, nevis 16. gadam. Tas nebūs kā sloks Eiropas Savienības budžetiem, bet eh, būtu nopietns signāls Bulgārijas lauksaimniekiem, ka arī pret viņiem izturas vienlīdzīgi, kā pret vienlīdzīgiem Eiropas kopējā tirgus dalībniekiem. Tāpat arī attiecībā uz šiem zaļumošanas pasākumiem lauksainiecībā tie būs noderīgi bet tiem nevajadzētu pārsekties ar maksājumiem uh, otrā pīlāra ietvaros. Mēs uzskatām, ka šī komponenta ir jāfinansē nu, papildus piesaistītiem līdzekļiem tiešajiem maksājumiem. Tāpat mēs arī uzskatām, ka šī uh, palīdzībai būtu uh, jātiek sniegtai tikai aktīvajiem lauksaimniekiem. Un pats jēdziens aktīvais lauksaimnieks ir daudz precīzāk jādefinē, jānosaka nacionāla līmeņa kritērija. Tāpat mēs arī atbalstam iespēju sniegt palīdzību mazajiem lauksaimniekiem un uzskatām, ka ir nepieciešams uh, pieņemt īpašu pieeju tātad tādiem vienotiem maksājumiem no kopēja fonda, kas ir ārpus dalību valstī maksātajiem līdzekļiem. Paldies! Grazie! Jā, paldies! Tagad Maltas pārstāvju palātas pārstāvim dosim vārdu Filipa Mifsudu kungam. Paldies, priekšsarētāji! vēlētos izteikties par jaunajiem kritērijiem maksājumiem. Kopumā es uzskatu, ka šīs iniciatīvas jauniem lauksaimniekiem eh, pētniecībai un vidas aizsardzībai būtu jākalpo kā svarīgākajiem kritērijiem eh, KLP reformā. Tomēr tāpat laikā es vēlētos uzsvērt dažas lietas eh, saistībā ar perspektīvu, kāda ir mūsu valstī. Mūsuprāt, KLP ir jābūt sabalansētai. Un tā būtu jābūt labākā līdzsvarā nekā tā šobrīd starp vecajām dalību valstīm un relatīvi jaunajām dalību valstīm, tā skaitā Malta. Priekšsarētāji, es vēlētos uzsvērt vēl vienu lietu, kam būtu jāpievērš īpaša uzmanība. Konkrēti lielās atšķirības, kas pastāv starp lielajām lauksaimniecībām un mazajām saimniecībām. Bieži vien mazās saimniecības pat nav informētas par to, kās, kāds atbalsts ir iespējams, kādus līdzekļus var saņemt. Līdz ar to es uzskatu, ka birokrātija un dažādi sarežģītās prasības ir noteikti jāmazina, jāatvieglo šie procesi. Uh, Un trešā lieta, ko vēlos uzsvērt, attiecas eh, uz to, ka atsevišķām dalību valstīm, eh, pareizi sakot, to paustajiem viedokļiem par to, ka viena pieeja nederēs absolūti visiem. Eh, dažiem lauksaimniekiem ir jāstrādā nelabvēlīgākos reģionos, jo viņi tur atrodas, un viņi saskatā, saskarās ar dažādām grūtībām. Es vēlētos jūs aicināt apsvērt eh, šīs eh, lietas, kas ir svarīgas eh, mazajām dalību valstīm, un vēlos uzsvērt, ka mūsu gadījumā, kur lauksaimniecības tiešām mazas, mēs varētu arī zaudēt šo iespēju, jo cilvēki varētu pamest lauksaimniecību. Tas viss būtu noteikti jāņem vērā. Paldies! Jā, paldies. Un tagad Eiropas parlamenta deputāts Agnēkungs. Paldies! Lordu palāta apvienotā karalistā mūsu ziņojumā daudz runā par pētniecību tomēr nav jēga sniegt subsīdijas pētniecībai, ja to pēc tam neīsteno, ja to aptur zaļie aktīvisti, biedējot eh, dažādas eh, šausmu stāstus, stāstot, bet eh, Eiropas lauksaniecība un it īpaši apvienotās karalas lauksaniecība arvien vairāk atpaliek. Un bedējot eh, pasaules eh, izm eh, izmešu līmeņu pieaugums, un man ir bail, ka šajā ziņā uzliktās prasības lauksaimniekiem, it īpaši, ja tas nav īpaši atbilstoši, kā jūs to redzējāt ar pēdējām trim īpaši augstajām ziemām. Es pazaudēju trešdaļu no savu cukurbiešu platības, kas bija pilnībā sasolušas, un mēs runājam par globālo sasilšanu. Uh, Tā ka, ja būtu piemērs, ka eh, apvienotās karalistas uh, lauksaimnieki izpilda prasības, bet citās valstīs tas netiek tā darīts. Un man tad ir jāsaka, ka diemžēl eh, apvienotās karalistas lauksaimnieku liktenis nav, ir ārvalstu politiķu rokās. Un es ietaupīju jums veselu virkni sekundžu. Paldies! Paldies Agņu kungām, jūs parādījāt ļoti labu piemēru. Tātad mums ir vēl trīs pārstāvi no valstu parlamentiem. Somija vispirms lauksaimniecības komitejas eh, priekšsēdētājs Jari Lepakungs. Komisāri, hyvät kollegat, eh, ensinnäkin kiitoksia erinomaisista. Paldies, komisāra kungs. Gribu jums pateikties par jūsu lieliskajiem ievadvārdiem. Arī nākotnē Eiropas Savienībai būs nepieciešama efektīva kopīgā lauksaimniecības politika, un tai tātad nepieciešama pietiekoši līdzekļi. Mums jānosaka tie apstākļi, lai lauksaimniecība būtu efektīva visos reģionos. Uh, tā ir skaitā arī tajos reģionos, kuros ir nelabvēlīgi, lauksaimniecība ir nelabvēlīgi apstākļi. Dabas apstākļi Mēdz būt arī tādi, kas uh, ierobežo lauksaimniecības iespējas, bet tā, piemēram, ir Somijā. Un tāpēc ir jāparedz īpaši uh, pasākumi tieši šādiem uh, reģioniem. Nākotnē KLP balstīsies uz diviem pīlāriem. Uh, kompensācijai šiem te nelabvēlīgajiem reģioniem un uh, vides aizsardzībai šāda veida atbalstam jānāk no otrā pīlāra. Un arī jāparedz objektīvi kritēriji, nosakot aprēķinus. Un runājot par zaļošanas pasākumiem, sistēma ir pēc iespējas jāvienkāršā. Mēs nevaram vienkārši atļaujot, atļauties kārtē reizi uh, Uh, palielināt birokrātisko slogu, kas rada vairāk birokrāts nekā lauksēmniekus. Mēs runājam arī par taisnīgiem apstākļiem tirgū, tas ir ļoti svarīgi. Importam uz Eiropu tiem produktiem ir tiek jābūt pakļautiem tiem pašiem augstajiem kritērijiem, ko mēs izvirzām pret saviem produktiem un ražotājiem. Un te arī ir jāparedz mārķējums un izcelsmes norādes visas Eiropas līmenī. Paldies! Jā, paldies! Tālāk eh, atgriežamies Vācijā. Lauksaimniecības eh, pārtiks un patēriņa jautājumu komitejas priekšsēdētājs eh, Hans Mihails Goldmans. Jā, Jā, priekšsēdētāji, komisāra kungs, kolēģi, vairums komitejas locekļu, es teiktu, ka uh, visa frakcija Vācijas uh, Bundestagā piekrīt uh, kolēģi Desa priekšlikumam. Mēs uzsveram, ka kopējā lauksēmniecība Eiropas Savienībā bija ļoti veiksmīga, tostarp arī Vācijai. Mēs esam izveidojuši efektīvu lauksaimniecību praktiski visos Vācijas reģionos, esam koncentrējušies uz eksportu, esam izveidojuši augstu uh, drošības līmeni, tostarp attiecībā uz dzīvnieku aizsardzību, un mūsu ražošana ir ilgtspējīga. Taču mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, kad mēs runājam par lauksaimniecības līdzekļu nodrošināšanu Vācijā. Mēs zinām, kādi jautājumi mūs šobrīd nodarbina, Tāpat mēs zinām, ka līdzekļu sadalījums eh, vienmēr tiek apspriests, un nav pareizi, kad Vācijā ļoti daudz naudas tiek izmaksāts par hektāru, bet eh, citās valstīs, kur lauksaimniecība ir eh, vājāka, šī atšķirība ir ļoti liela. Un tāpat arī mēs uzskatām, ka griezta noteikšanas instruments nav pareizs. Ja mēs uh, dosimies tajā ceļā, kas šobrīd tiek ieskicēts, tad uh, mēs eh, nonāksim līdz eh, profesionālā darba spēka trūkumam. Un uh, tostarp arī uh, lauksaimniecības jomā. Zaļināšanas problemātiski problemātikai Vācijā, manuprāt, nav um, nekādas lomas. Uh, ļoti lielas mūsu teritorijas ir iekļautas FFA programmā, Natūra 2000 programmā. Un uh, tāpat uh, es uzskatu, ka krīzes gadījumos pilnīgi pietiek ar pašreizējiem Eiropas instrumentiem, lai spētu veiksmīgi rīkoties. Presidente... Er- Jā, paldies. Tagad Luksemburga deputātu palāta. Dažus no viņiem mēs Eiropā ļoti labi pazīstam. Fernanda Bodenkungs. Paldies, pal paldies, Palo. Vispirms gribētu pateikties parlamentam par šīs interesantā sanāksmes sasaukšanu jāsaka, ka e, es visnotaļ piekrītu desa e, paustiem viedoklim Eiropas parlamentu vārdā. Mums ir nepieciešama spēcīga kopējā lauksaimniecības politika. Tā ir nepieciešams adekvāts finansējums un pašreizējais finanšu plāns ir laba bāze sarunām šai jomā. Mēs atbalstām prioritātes, kas tiek piešķirts galvenokārt pārtikas apgādes nodrošinājumam, kvalitatīvu pārtikas e, produktu ražošanai. Un mēs uzskatām, ka ir būtiski svarīgi, lai kopīgā lauksaimniecības politika būtu vērsta uz ilgspējīgu attīstību lai tādā veidā ievērotu 2020. gada Eiropas stratēģijas izvirzītos mērķus. Mēs iestājamies par godīgu tiešo maksājumu sadalījumu. Šie maksājumi ir neatņemama lauksaimnieku ienākumu daļa. Un tā ir jābūt vērstai uz aktīvajiem lauksaimniekiem. Mēs iestājamies par ilgspējīgu kopēju lauksaimniecības politiku, kas ņem vērā dabas resursu pieejamību, vides aspektus un e, resursiem būtu vairāk šai ziņā jānāk no otrā pīlāra, nevis no pirmā pīlāra. 30% no tiešajiem maksājumiem tiks vērsti tieši uz vides aizsardzību. Luksemburgā mums ir daudz um, ar vidi un lauksaimniecību saistīta pasākuma, kas tiek finansēta no otrā pīlāra. Un šiem pasākumiem ir jābūt iestrādātiem arī pirmajā pīlārā, nepalielinot šos tiešos maksājumus. jo iesaistītās puses vairs no otrā pīlā ar finansējumu te nevarēs gūt par 30%, tas tiek samazināts, un manā skatījumā ir jāroda risinājums, kā šāda veida pasākumu būtu finansējumi no otrā pīlāra, lai tas tomēr nekaitētu lau, mūsu lauksaimnieku ienākumu apjomam. Un tiešajiem maksājumiem ir jāņem vērā arī īpaši nelabvēlīgie reģioni, jāparedz ir kompensējoši pasākumi mūsu lauksaimniekiem. Ja tiešie maksājumi netiek palielināti, ņemot vērā grūtos apstākļus, tad tas tomēr kaitē lauksaimniekam, un es domāju, jāatrod risinājums, lai situāciju uzlabotu. Varbūt šāda veida pasākumu būtu iestrādājumi gan pirmajā pīlārā, gan otrajā. Paldies! Jā, paldies! Un tagad Austrijas pārstāvis Mārtiņš Prenelings. Paldies priekšsēdētāji, paldies arī par to, ka notiek šī sanāksme, kurā var piedalīties arī Nacionālo parlamentu pārstāvi. Uh, Es vēlētos apsveikt parlamentu ar to, ka viņi uh, vēlas izlīdzināt uh, šos maksājumus un vēlas arī, lai lauksamniecības politikas finansējums uh, paliktu jau pieņemtajā līmenī. Ir svarīgi, lai Eiropā tiktu ražoti veselīgi un droši pārtikas produkti. Uh, un lai uh, to cena būtu pamatota faktiskajās ražošanas izmaksās Eiropā. Runājot par tiešo maksājumu atšķirību, ir jāsaka, ka jā, lielāks taisnīgums ir vajadzīgs, bet uh, tā, domājot par taisnīgumu, ir jādomā arī atšķirīgie cenu līmeņi, algu līmeņi, vīdes standarti. Tāpat arī atšķirīgās geogrāfiskās iespējas un uh, ražošanas grūtības ir svarīgi arī, lai mēs koncentrētos uz tirgu, lai padarītu lauksaimniecību konkurētspējīgāku un varētu izlīdzināt cenu svārstības. Es domāju, ka ar attiecīgajiem pasākumiem tas arī ir iespējams. Tiem ir jābūt pasākumiem, kas kalpo lauksaimniekiem, jo cenu stabilitāte dod iespēju investēt ilgtspējīgi lauksaimniecībā un līdz ar to rodas perspektīva arī jaunajiem lauksaimniekiem. Un patērētājiem arī ir jānodrošina atbilstošā pārtikas apgādes drošība. Mm, par zaļināšanu jau izteicās Luksemburgas kolēģis, un arī pie mums Austrijā ir ļoti zaļa lauksaimniecība, tāpēc šiem zaļināšanas eh, pasākumiem būtu jābūt tādiem, lai tos varētu iztenot visas Eiropas Savienības dalību valstis. Uh, un uh, lai tiktu piedāvātas dažādas programmas, kā piemēram Austrijā koncentrēšanās notiek uz bioloģisko lauksaimniecību, un uh, lūk, no šādām programmām mēs varētu gūt labumu. Jā, un varbūt, ka mēs esam atvērušies starptautiski, varbūt lauksaimniecībai atkal vajadzētu kļūt reģionālai un nacionālai. Paldies! Jā, paldies! Atgriežamies apvienotajā karalistē, Lordu palāta, un tiešām gods dot vārdu Lordam Kārteram, kurš ir lauksaimniecības, jūsaimniecības un vīdes komitejas priekšsēdētājs. Paldies, priekšsēdētāji! Komisārkungs, ministrkungs, godātie kolēģi! Vispirms vēlos Gastrokungs pateikties par šo uzaicinājumu tikties šodien šeit, lai apspriež šo svarīgo jautājumu tik būtiskā brīdī. Tāpat es vēlētos pateikties komisāru kungam par to, ka viņš varēja ierasties. Manis pārstāvēt apakškomiteju Lordu palātā pieņēma ziņojumu par eh, lauksainiecības attīstību Eiropas Savienībā eh, un eh, tad ar citiem jautājumiem apskatīja arī lauksainiecības politikas nākotnes perspektīvas. Saņēmām veselu virkni deputātu iesniegumu. Vienā no tiem sacīts, ka mēs Eiropā sežam un sakam, ka lauksainiecība ir vecā ekonomika. Uh, tādā inovatīvi naidīgā vidē. Vesela virkne politisko spēku saka, ka jārīkojas ir tā, kā darījām 19. gadsimtā, jāturpina tas pats, jo tas ir labi apkārtējai vidē, bet tā ir strateģiskas debatas. Vai mēs vēlamies nodrošināt 500 eh, miljonus turīgus uh, Eiropas iedzīvotājus, vai tomēr vēlamies pabarot 9 eh, miljārdus eh, iedzīvotāju, tā skaitā Ķīnā un Indijā, kur eh, prasības tikai pieaug. Mēs pozitīvi vērtējam Eiropas Savienības vēlmi kļūt inovatīvākai, virzoties uz 2020. gada mērķiem un turpināt partnerību, nodrošināt ilgspējīgu lauksaimniecību. Un ceru, ka uh, Eh, komisāra kungs arī ar kolēģiem eh, komisijas dienestos pārvērtīs šos plānus par realitāti. Lauksainiecībai un pētniecības eh, programmai Eiropas Savienībai būtu jāsaņem lielāks finansējums. Pietiekam ievērojamajā lauksainiecības budžetā no pirmā pīlāra būtu arī jāizdala atsevišķiem lauksainiecības jautājumiem otrā pīlārā. Pil Mēs aicinam iz, izveidot arī lauksaimnieku konsultatīvos uh, dienestus vai pakalpojumus, kas tad varētu sniegt šo informāciju. Mēs uh, ceram, ka lauksaimniecība kļūs svarīgāks jautājums Eiropas Savienības darba kārtībā, un uh, komisāra kungs jums uh, ir ļoti svarīga loma, un ceru, ka jūsu viedokli ieklausās arī citi komisijas locekļi. Paldies! Paldies Lordam Kārteram. Tagad Francijas senāts. Ekonomikas un ilgspējīgās attīstības komitejas priekšsēdētājs Žans Pols Semorina dāmas un kungi, es nepārsteigšu nevienu, sakot, ka kopējās lauksaimniecības eh, politikas reforma mums ir ļoti svarīga. Eh, mēs to skatām divos posmos. Vispirms saistībā ar komisijas paziņojumu par to, ka eh, KLP ar reformu ir nenovēršama. KLP ir jāskata kā tāda tiešām apvienojoša kopēja politika, lai nodrošinātu veselīgas un drošas pārtikas ražošanu vidē, kas mums visiem ir kopīgs mantojums, un tā ir jāaizsargā. Līdz ar to mēs e, vēlamies ierosināt e, jaunu KLP uz diviem pilāriem. Pirmkārt, ekonomisko, kas koncentrētos uz kvalitāti, uz drošu pārtikas ražošanu un radītu pietiekams ienākums lauksemniekiem. Un otrkārt uz vides uh, pīlāru. Un daudz izteicās par uh, to, ka pirmo pilāru nevajadzētu īpaši apgrūtināt ar zaļošanas eh, pasākumiem, bet 2010. gadā ziņojumā eh, tas ir plaši apskatīts. Šis ziņojums ir pieejams mums arī šodien. Valstu parlamentiem ir savi uzdevumi. Viņiem ir nepieciešams sadarboties, un šobrīd tas ir vēl svarīgāk nekā jebkad agrāk. Nav šobrīd vairs iespējas katram tikai par savu pozīciju cīnīties. Un Francijas parlaments kopā ar Vācijas Bundestāgu ir nākuši klajā ar kopīgu paziņojumu par KLP. Pirmkārt jau prasība attiecībā uz veselības drošības un drošuma ievērošanu. Mums ir nepieciešams Eh, atteikties no vēsturiskajiem kritērijiem. Mums ir jāsaglabā regulatīvais ietvars un arī drošības tīkls. Un šāda parlamentu sadarbība ir tikai pirmā no tā, ko mēs ceram, kas izvērtīsies par ilgstošu savstarpēju sadarbību. Un mēs esam gatavi sadarboties arī ar citu valstu parlamentiem. Paldies! Jā, paldies! Tagad dodamies uz uh, Rumāniju un dodu vārdu lauksaimniecības un mežsaimniecības uh, komitejas priekšsēdētājiem Sidjānam Fujā. Komisāru. Paldies priekšsēdētāji, paldies komisāri. Pirmām kārtām uh, vēlos pateikties par to, ka šī tikšanās notiek. Komisijai ir bijis ļoti grūts uzdevums rast kompromisu un apmierināt visu dalībnieku prasības. Rumānija uzskata par svarīgu divas prioritātes. Pirmkārt, lai pašreizējie līdzekļi lai turpmākie līdzekļi uh, paliktu pašreizējā līmenī, un tāpat arī mums ir vajadzīga uh, lielāka ilgtspējība un uh, optimizēta ražošana. Tāpat arī mums būtu jāpadomā par biotehnoloģiju jomu un par to, kas tiek darīts pētniecībā. Uh, Rumānija vēlētos, lai eh, Eiropas eh, Savienības lauksaimniekiem būtu tie paši konkurences nosacījumi gan eh, pasaulē, gan arī dalību valstīs un valstīs, kur ir reģionālā politika, ir vajadzīgs atbalsts. Konverģencei ir jāturpinās līdz 2016. gadam. Nevajadzētu piekopt tādu divu kategoriju politiku. Tā it kā visi zemnieki būtu lidmašīnā, bet viena daļa atrastos biznesa klasē un dzertu šampanieti, bet otra daļa ekonomiskajā klasē un dzertu ūdeni. Nu tā tas neies. Tā ir tā divu klašu Eiropa, bet Eiropā mums ir tikai viens lidaparāts. Tāpat arī mums ir vajadzīgi nebirokrātiski pasākumi gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās. Tāpat arī jāpadomā par to, ka mums jākoncentrēs nevien uz iekšējo tirgu, bet arī uz pasaules tirgu. Jā, tagad eh, paldies, ir pieteikušies vēl trīs runātāji, un pēc tam būs desmit minūšu pauze. Tagad došu vārdu Polijas parlamenta kamēras priekš eh, pārstāvim, lauksamniecības komitejas pārstāvim Korzeņovska kungam. Paldies priekšsēdētāji. Es vēlētos delegācijas vārdā pateikties par to, ka uzaicinājāt mūs uz šodienas diskusiju. Un jāteic, ka Polija vienmēr ir atbalstījusi spēcīgu lauksaimniecības politiku ar spēcīgu un stabilu budžetu. Tāpēc mēs uzskatām, ka kopējās lauksaimniecības politikas priekšā ir milzīgi uzdevumi, jo citējot Savicka kunga vārdus, ko citēja Desa kungs, ka mēs joprojām esam tālu no kopējas lauksaimniecības politikas. Eh, par to liecina arī šie komentāri, ko mēs šodien dzirdējām. Mēs varētu teikt, ka ir divas grupas - jaunās un vecās Eiropas Savienības dalību valstis. Jaunajām ir dažādas cerības, savukārt vecās uzvedas ļoti pragmatiski, un zināmā mērā tas arī būtu saprotams. Atgriezīsimies pie Dēsa kunga ziņojuma un pie zaļināšanas problēmas. Polijā situācija ir tāda, ka mēs uh, skeptiski izturamies pret jūsu ziņojumu. Mēs jau esam guvuši mācību ar CO2 emisijām. Jūsu kolēģi no Zviedrijas sacīja, ka ir jābūt koordinācijai starp vīdes un lauksaimniecības jomu. Bet Polija kā valsts, kuras pamatā ir ogļu izmantošana, saskarsies ar milzīgām problēmām CO2 emisiju jomā, un mēs eh, baidāmies, ka līdzīgas problēmas mums varētu rasties ar zaļināšanu. Uh, Tāpēc lūdzu esiet uzmanīgi ar problēmu risinājumiem, jo mēs neatsakāmies no problēmu risināšanas, bet mēs nevēlamies ciest. Un mēs cietīsim no komisijas eh, nostājas attiecībā uz CO2. Bija daudz jautājumu šodien pieminēts, es pieminēšu cukuru. Būtu labi, ja Eiropas komisija varētu apsvērt cukura jomas optimizēšana, ne tikai piena, bet arī cukuru, kas būtu svarīgi daudzām valstīm, kas līdzīgs tai, ko es pārstāvu. Paldies! Un tagad Eiropas parlamenta vārdā Rubika kungs. Mēs jau apmēram divus gadus apspriežam kopējo lauksaimniecības politiku ar perspektīvu līdz 2020. gadam. Kamēr viss tas notiek tādā filozofijas un, un, un vispārējo izteicienu formā, tikmēr viss ir labi. Vidži, visi piekrīt, ka lauksaimniecība ir jāzaļumo, visi piekrīt, ka jāizlīdzina maksājumi, visi piekrīt, ka jābūt taisnīgumam, bet tad, kad nonākam līdz konkrētam aprēķinam, skaitļos un procentos, tad nevienmēr viss tā izskatās. Piemēram, tās jaunās vēsmas, ko mēs vakar uzzinājām no komisāra puses, nu neiepriecinās tos 133 tūkstoši eh, zemnieku eh, saimniecību vadītājus, kas ir Latvijā. Jo, ja šodien mēs saņemam 33% no Eiropas Savienības vidējiem tiešiem maksājumiem, tad 20. gadā mēs saņemsim 52%. Kur tā nu ir tā taisnība? Vai tad Latvijā tiešām ir vislabākā zemes, vislabākie klimatiskie apstākļi un vispārējais? Ko es ar to gribu teikt un ilustrēt? Es ļoti gribētu, lai viss tas, kas ir pateikts vispārējos vārdos visos trīs ziņojumos, Es viņus ļoti cienu, tur viss ir pareizi. Lai tas tiktu realizēts arī praktiski, kad nonāksim līdz skaitļiem. Iespējas ir, nauda ir jāmaksā, jo mēs zinām, cik daudz naudas vienā otrā vietā tiek izšķiest nelietderīgi. Paldies un vēlu mums visiem sekmes! Adesso, grazie, onorevole Rubiks, andiamo alla... Paldies, Un tagad Austrijas Nacionālā padome un vicepriekšsēdētājs lauksaimniecības komitejai Volfgangs Pikulhuberkungs. Paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi, es vēlētos piekrist iepriekš runājušajiem un nostāties opozīcijā pret saviem Vācijas kolēģiem, jo uh, izmaksu griezti ir ļoti svarīgs priekšnosacījums taisnīgumam un eh, ļoti būtisks eh, lauksaimniecības reformai, jo šis eh, nākotnes ceļš būtībā veidos lauksaimniecības ekonomiku. Ja mēs paraugamies uz visiem trim ziņojumiem, uz Lājana ziņojumu, Dēsa ziņojumu, tad uh, man jāteic, ka tur ir virkne pozitīvu izteikumu par klimata aizsardzību, vīdi, bioloģisko daudzveidību, bet, dāmas un kungi, tie ir eh, tikai vārdi. Ņemsim, piemēram, bioloģisko un ekoloģisko lauksaimniecību regula 834 2010 ir liels panākums, bet kur tad paliek parlamenta ambiciozās pieejas? Un desa ziņojumā atkal ir pieminēta ekoloģiskā lauksaimniecība. Nu, vienkārši to pieminēt ir par maz. Runājot par to, ko teica Brītu un Rumāņu kolēģi, gēnu tehnoloģija lauksaimniecībā ir tas, ko patērētāji sagaida zaļināšanu, varētu sekmēt ar gēnu tehnoloģijām, bet tas nav risinājums, tas nav ceļš, un to ir atzinušas jau daudz dalību valstis un reģioni, un es eh, priecājos, ka arī Čolos kungs to apzinās. Es domāju, ka šis aspekts ir jāpadziļina turpmākajās diskusijās šajā kontekstā, un visu beidzot runājot par finanšu ietvaru. Tagad parlamentam ir svarīgs uzdevums atbalstīt uh, attiecīgo komisāru tur, kur mums ir svarīgi, proti attiecībā uz transakciju nodekli, nodokli. Un otrkārt, mums ir jāatvēl vairāk līdzekļu lauksēmniecības reģionu attīstībai. Paldies! Bene, adesso torniamo in Germania. Paldies. Tālāk ķersimies atkal pie Vācijas pārstāvjiem. Un man ir liels prieks dot vārdu lauksaimniecības un patērētāja aizsardzības komitejas priekšsēdētājam Hofkenkungam. Hofkenkundzei, paldies. Es piekrītu iepriekš runājušajiem. Ja Lauksaimniecības politikai rodas jauna nozīme, jauno izaicinājumu priekšā, tostarp arī pārtikas apgāžu nodrošināšanā, bet es vēlos uzsvērt, ka mums ir vajadzīga ilgtspējīga pārtikas apgāžu drošība, un tas attiecas arī uz pārtikas izšķērdēšanas pārtraukšanu. Tāpat Es uh, vēlos sacīt, ka Vācijā tiek diskutēts par šo zaļināšanu, tostarp par tautas partijas, par Eiropas parlamentu lēmumu, par komisijas priekšlikumu. Tas tiek akceptēts, bet Vācijā tiek runāts arī par vienkāršošanu un par stratēģijām, kas būtu sasaistāmas ar zaļināšanu jau iepriekš runājušie norādīja, ka svarīgi būtu otrajā pilārā iekļaut vides pasākums, kas ietvertu sevi inovatīvus instrumentus, kā piemēram energopakalpojumus, bet arī uzsvērt reģionalitāti, atbalstīt zemnieku uzņēmumus, kas nevēlas iesaistīties pasaules tirgu vai nevar to darīt un, diemžēl, daudz no šiem aspektiem vēl nav tikuši pieminēti. Vides ministru konferencē arī tikuši izteikti priekšlikumi. Griesta noteikšana tika ļoti uh, diferenciēta apspriesta. Rēnlandes faltas federālajā zemē griesta noteikšana tiek atzīta par labu. Un, uh, ja mēs runājam par uh, līdzekļu godīgu sadalījumu pašā Vācijā, jāsaprot, ka tam ir tieši sakars ar darba spēku un darba vietām. Es kritiski raugos uz iespējamo tirgus deregulāciju, jo īpaši attiecībā uz cukuru un uh, vīnu darības jomu, tāpat arī uz piensaimniecību, un es vēlētos aicināt pārskatīt šo stratēģiju un iespējams doties citā virzienā. Pētniecības ziņā stratēģija ir jāatbalsta, bet tai nav jābūt balstītai gēnu tehnoloģijās, drīzāk gan novatoriskos pasākumos ilgspējības jomā. Paldies! Presidente, adesso 10 minūtes. Paldies! Tagad ieturēsim desmit minūšu pārtraukumu un tad ķersimies otrajai diskusiju kārtai. Very good.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 Allora riprendiamo i lavori e molto volentieri cedo. Labi. Atsāksim mūsu sanāksmi un ir prieks dot vārdu Kipras parlamenta pārstāvim, lauksaimniecības komitejas vadītājiem mm, Gavrielu kungam. ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την πρωτοβουλία της διοργάνωσης της σημερινής συνάντησης. Es vēlētos pateikties Eiropas parlamenta lauksaimniecības komitejai par to, ka tā uzņēmās iniciatīvu sarīkot šodien šo pasākumu. Kopējās lauksaimniecības politikas reforma ir ārkārtīgi aktuāls jautājums mums visiem. atbalsts resursu taisnīgākam sadalījumam, ņemot vērā klimata pārmaiņas, uzsverot pasaules attīstību un uzlabojot konkurenci sektorā, aizsargājot lauksaimniecības reģions, uzlabojot dzīves apstākļus un uh, samazinot nevienlīdzības. Uh, tiek panākti šie mērķi. Un eh, mērķi ir nodrošināt sabalansētu atbalstu. Lauksaimniecības politikai būs jātiek galā ar to, sniedzot iniciatīvas, stimulus jaunus, eh, jaunie, jauniešiem iesaistīties lauksaimniecībā. Tāpat arī vajadzēs īstenot sociālās kohēzijas pasākumus, lai uzlabotu dzīves apstākļus un nodrošinātu elementāru izdzīvošanu lauksaimniecības reģionos. Un cerams, ka šie pasākumi iedrošinās jauniešus iesaistīties lauksaimniecībā, izvēlēties to par savu profesionālo ceļu. Ik viens no mums izjūt pašreizējos apstākļus un mums ir iespējami labi jāizmanto lauku vīdes bonusi, bet te pašā laikā ir jābūt gan elastīgiem, lai dalību valstis varētu pielāgot savu lauksaimniecības politiku vietējām vajadzībām. Lauksaimniecībā nav runa tikai par ražošanu, tā ir daudzpusīga aktivitāte, kas ietekmē iedzīvotājus kopumā. Paldies. Tālāk dod vārdu Igaunijas parlamenta pārstāvim no lauksaimniecības komitejas Tukso kundzei. Paldies! Pateicos par to, ka sarīkojāt šo sanāksmi. Tāpat arī paldies komisāru kungam un ministra kungam par viņu prezentācijām. Igaunija uzskata, ka kopējai lauksaimniecības politikai ir jākļūst par Eiropas kopējo politiku un uh, tiešajiem maksājumiem ir jābūt godīgākiem dalību valstu vidū, jo šobrīd tās atšķirības ir milzīgas. Un tas grauj konkurenci mūsu iekšējā tirgū. Reformējot KLP, mums vajadzētu vairāk uzmanības pievērst ražotājam kopējā pārtiks ražošanas ķēdē. Reģioniem ar zēmu produktivitāti vajadzētu palikt pirmajā pīlārā, un šī pīlāra pamati būtu jāmodernizē. Protams, mūs satrauc arī vakardienas jaunumi, proti ziņas par budžetu. Šis jaunais pārejas periods padara mūsu lauksaimnieku situāciju nelabvēlīgu. Tāpat arī mēs atbalstām pētniecības un inovāciju elementu. Paldies! Tagad dosim vārdu Itālijas senāta pārstāvim, vicepriekšsēdētājiem senāta lauksaimniecības komitejā Andrijas kungam. Un paldies priekšsēdētāji! Kolēģi, es vēlētos jo īpaši paust pateicību Eiropas parlamenta lauksaimniecības komitejas priekšsēdētājam par to, ka viņš uzņēmās iniciatīvu veicināt diskusiju, tostarp arī ar dalību valstu parlamentiem par šo svarīgo tēmu kopējās lauksaimniecības politikas reformu. Itālijas senāts pats ir sniedzis savu ārtavu, lai panāktu vienotu nacionālo nostāju. Šeit kopā ar mani ir vicepriekšsēdētājs Pičonī kungs kas arī var to apliecināt. Mēs mēģinājām koncentrēties uz noteiktām jomām, kas mums ir svarīgas. KLP reformas centrā ir jābūt specifiskiem pasākumiem, kas ir apvienoti jaunā veidā, tādējādi vienkāršojot procedūras un nodrošināt ātrāku darbību par labu pilnas slodzes lauksēmniekiem. Te pašā laikā ir jāpastiprina arī uh, lauksaimniecības nozīme ekonomiskajā izaugsmē, nodarbinātībā un vīdes jomā. Mums eh, jāpalīdz zemniekiem tikt galā ar globālajiem uzdevumiem, vajadzīga izpēta, tehnoloģiskās inovācijas, jāatbalsta sievietes un jaunieši, un priekšsēdētāji mēs nedrīkstam aizmirst nodarbinātības jautājumu. Es domāju, ka tas ir absolūti centrāls. Tāpat arī ir komisijas priekšlikumā virkne uh, derīgu priekšlikumu. Šis ziņojums tika prezentēts 2010. gada novembrī, un es uzskatu, ka mēs virzāmies pareizajā gultnē. Mums vajag rīkoties par labu efektivitātei un godīgumam, tā, ka mēs atsakāmies uh, no vienkāršas ienākuma atbalsta politikas un padaram to par godīgu uh, sabiedrisku politiku. Uh, Jā, paldies. Tagad eh, runās pārstāvis no Nīderlandes eh, parlamenta apakšpalātas Smailinga kungs. Paldies priekšsēdētāji. Pateicos par uzaicinājumu. Man patika tas, ko es šovakar šeit dzirdēju, es daudz iemācījos un vēlos uh, uzslavēt Albertu Dēsu par viņa lielisko ziņojumu un gudrību, kurā viņš ar mums dalījās. Uh, Ir labi zināt, ka Eiropas parlamenta klātbūtne šajā jomā ir tik liela. Es vēlējos izteikties par pirmo pilāru. Nīderlande ir viena no Eiropas Savienības dibinātāju valstīm, tā ir guvusi daudz no KLP. Un, manuprāt, solidaritātei ir jāpaliek mūsu uzmanības centrā. Vērienīgums ir pamatīgs, bet es domāju, ka mm, šo mērķu sasniegšana palīdzēs mazināt atšķirības starp austrumiem un rietumiem. Attiecībā uz otro pīlāru vēlējos norādīt, ka ikvienam ir savas vēlmes. Tas nozīmē arī zināmu risku. Dažas valstis teiks, ka būs labāk, ja mēs paturēsim sev savu naudu un iztērēsim to savām prioritātēm, Mums ir tādas programmas kā Natūra 2000, kas ir jāīsteno un citas. Es sacītu, ka ir dažādi steidzamie jautājumi, līdzīgi kā mēs dzirdējām par zaļo Somiju un zaļo Sicīliju. Nebaik vienam ir uh, līdzīgas domas par to, cik noderīgs ir otrais pīlārs. Bet eh, es vēlētos atsaukties uz piebalga kunga tēzēm attiecībā uz attīstību. Mēs vēlētos, lai sasaiste ar KLP un attīstību būtu izteiktāka. Paldies, tagad ķersimies pie Eiropas parlamenta pārstāvjiem un došu vārdus Pilta Nelis kungam. Dārgais eh, komisāri, viņi gan nav uz vietas, eh, godātie deputāti, es gribētu nedaudz pakomentēt par um, budžeta komitejas priekšlikumu KLP no 2014. līdz 2020. gadam. <clears throat> Te nav visaptvarošas garantijas mm, nu, te ir paredzēta zinām nosacījuma, kā var izmantot eh, šīs plašās, šos plašos priekšlikumus. Nevarētu sacīt, ka mums te ir milzīgi daudz jautājumu, taču runājot vispārīgāk, šie priekšlikumi paredz eh, sekt tās lielākās atšķirības, kas pastāv tagad. Un vēl ir otra lieta, uz ko būtu jānorāda. Arvien vairāk ir lauksaimnieku Eiropas Savienībā, kas ļoti labi apzinās, ka eh, ka šīs garantijas nav saistītas tikai ar tiešajiem maksājumiem. Mums ir jāparedz pasākumu lauksemnieku atbalstam, lai viņi varētu ražot uh, labas kvalitātes, tirgu augstu novērtētus produktus ar arī uh, aizsargātu izcelsmes norādu, un tādā veidā viņi labāk varēs izmantot savus priekšrocības. Paldies, turpina priekšstādātājs, paldies, Pirus Danelī, tagad vārds Vācijas Bundestāga pārstāvam Ostendorfa kungam, lūdzu. Jā, paldies. Es domāju, Vācijā ir kļuvis skaidrs, ka vienotības nav par eh, reformas turpmāko norisi. Mēs esam apsveikuši arī Čelos kunga iniciatīvu. Mēs uzskatām, ka lauksaimniecības politikai jāpievēršas ļoti nopietni, tāpat mēs arī uzskatām, ka mēs, kā zaļie, esam spiesti koncentrēties uz sabiedrību, uz to, ka cik taisnīgi nodokļu maksājumi balsta lauksaimniecību. Arī dzīvnieku aizsardzība nav tikusi īpaši uzsvērta, bet nākotnē tās loma tikai pieaugs, tostarp arī Vācijā. Mums ir milzīgas uh, pretrunas attīstības jautājumos uh, lauku teritorijās. Uh, starp dažiem ciemiemiem notiek bez maz vai karš, tā ir ļoti sāspringta atmosfēra. Un Līdz ar to mums ir jāpiedalās lauksaimniecības reformā, bet tai pašā laikā ir jātiek galā ar ļoti svarīgu jautājumu bioloģisko daudzveidību. Klimata pārmaiņas tiek uzsver, uztverts kā liels izaicinājums, bet jāsaprot, ka bioloģiskā daudzveidība ir tikpat svarīga. Lauksaimniecība spēja iznīcināt bioloģisko daudzveidību, ja tā norit nepareizi, tāpēc šis aspekts ir jāuzsver ja mēs vēlamies zaļināšanu, pirmajā pilārā zaļināšanā mums ir jāuzdod jautājums, vai mēs uh, nākotnē vēlamies palikt pie 70% vai arī samazināt šo maksājumu vēl vairāk, ja zaļināšanas pasākumi netiek ievēroti. Runājot par griestu noteikšanu maksājumiem, uh, Mēs uzskatām, ka mums e, ir jācīnās pret sociāldemokrātu konservatīvo un e, citu iniciatīvām, kas iestājas pret šo griestu noteikšanu. Un mēs kopā ar Tautas partiju esam vienīgie, kas iestājas par šo griestu noteikšanu, ka maksājumi ir jānoīsina. Mm, nav normāli, ka par 40 eh, hektāru lielu uzņēmumu uh, tiek saņemts 12 tūkstoši eiro prēmijas, kamēr uh, citi saņem milzīgas summas par daudz mazākām platībām. Tas nav taisnīgi. Paldies! Tagad pievērsīsimies Grieķijai. Dodu vārdu Ahmetam Hadziosmanam. Liels paldies, jo īpaši priecājos par šo iespēju piedalīties šajās diskusijās Eiropas parlamentā. Šī ir ļoti svarīga sanāksme Eiropas parlamentam. Nacionāla parlamentam ir iespēja tajā piedalīties, apspriežot nākotni KLP. Es gribētu runāt par tabaku. Un konkrēti par tā to tabakas veidu pasmasu, kas tiek kultivēts manā reģionā. Tā ir tradicionālā kultūra, ļoti augstas vērtības, kurai ir augsts pieprasījums uh, starptautiskajā tirgu. Pār par 15 tūkstošiem ģimeņu nodarbojas ar šo arodu viņu, uh, viņu uh, saimniecības ir nelielas. Uh, un e, nav iespējams ar tik nelielām platībām pievērsties citai kultūrai. Visas ģimenes, visas paudzes ir šajā ģimenē, šādās ģimenēs iesaistītas tabaks audzēšanā. Bet par tabaku e, domā, tiek domāts ar vien mazāk, kaut gan tas ir liels izaicinājums vienīgais ienākuma avots šīm ģimenēm. Un šie tiešie maksājumi šīm ģimenēm ir ļoti svarīgs ienākuma avots. Tab, atbalsts, atbalsts tabakai neatiec tikai uz e, šiem maziem vidējiem uzņēmumiem, mazajām saimniecībām, kas attiec, piemēram, uz mana reģiona ekonomiku, bet vispār plašāk uz manas valsts ekonomiku. Uh, tabakas audzētāji ir nonākuši īpaši grūtos apstākļos, viņi ir gandrīz vai uz nabadzības liekšņa, viņi aktīvi pauž savas bāžas par savu izdzīlošanu, par to, ka tiek vērsts pasākumu pret tabakas audzētājiem. Nu, es gribētu lūgt jūs atbalstīt, turpmāk arī atbalstīt šos tabakas ražotājus eh, KLP nākotnes eh, ietvaros. Paldies, turpin priekšstādātājs. Tagad dodu vārdu Eiropas parlamenta deputātei Lulingas kundzei. Viņa ir mūsu parlamenta vecākā deputāta vārds jums. Paldies, priekšstādātāji! Es gribētu vērst jūsu uzmanību uz divām problēmām. Tās nodarbina mūsu prātu, vēl jau vairāk eh, domājot par KLP reformu. Pirmkārt, piena kvotu atcelšana. Tas notiks, taču mēs gaidījām tādu kā mīstu, mīkstu no, no piezemēšanos. Es zinu, ka vairums dalību valstu vairs neizmanto piena kvotas, jo ražošana ir zemāka par šo paredzēto kvotu un vispār Eiropas Savienībā ražošana ir mazāk par pieejamām kvotām. Taču dažās dalībvalstīs, tādā kā manā Luksemburgā, piena ražošana ir plašāka par paredzēto kvotu un par to arī ir jāmaksā pārprodu, pārprodukcijas nodoklis. Es gribētu aicināt samazināt šo nodokli. Brīdī, kad, tiek pie, kad skan aicinājums atcelt šīs kvotas, es tiešām gribētu lūgt, lai komisija mūs atbalsta šajā jautājumā. Un otra problēma, kas nodarbināja mani un arī citus uh, kolēģus kvalitātes grupā Tas ir tas, ka pēc 2014. gada tiks eh, samazinātas plantāciju, tiks samazināt plant, plantāciju apjomi. Strasbūrā mēs tikāmies ar vīnkopiem, jauniem vīnkopiem, kuri mums pauda savas bāžas par to, ka tiek liberalizētas eh, stādījumu tiesības jo, protams, ka augstas kvalitātes vīnu ražot izmaksā daudz vairāk nekā lielos uzņēmumos zemākas kvalitātes e, vīnkopības produktus. Mēs strādājam ar starpnozāru e, starp organizāciju, kas pārstāv šampanīšu un vīnu ražotājus Un eh, ir, eh, te ir <clears throat> eh, presē parādījušies visāda apmelojumi par mani. Nu, tagad es bez maz vai Anglijas presē esmu tā kā zvaigzne, kāpēc ne? Tas, ja tas palīdz mums iestāties par mūsu taisnīgo mērķi. Bet norisinājās šis četru stundu ilgs seminārs eh, par vīnkopību, pēc tam arī bija par šampaniešu ražošanu. Tad šajā seminārā mēs noklausījāmies vīnkopju bažās eh, un eh, šajos bažās par kompromisu, kas tika pieņems 2008. gadā ministru sanāksmē. Toreiz parlaments bija pret, bet tam vēl nebija koplēmuma procedūras uh, loma. Un tā rezultātā tika atceltas eh, kultivēšanas eh, tiesības, tās tika liberalizētas, un, diemžēl, Čeloškungs komisārs nav šeit, bet varbūt viņa kolēģi varētu parūpēties par šī jautājuma risinājumu, jo mēs gaidām, kā jau minēts arī desa ziņojumā, uh, lai nākošajā normatīvajā priekšlikumā, kas sagaidāms uh, rudenī, šī te atcelšana vairs nebūs spēkā. Citādi mēs nāksim klajā ar grozījumiem. Runājot par budžetu, man te daudz nav sakāms, tikai viena lieta. Okay Ne jau kopējā lauksaimniecības politika izmaksā daudz, bet tieši tās trūkums mums izmaksās briesmīgi daudz visai Eiropai ekonomiskajā, sociālā un vides un kultūras ziņā. Un, diemžēl, te man sakāms manam vārds, Austrijas kolēģim, ja jūs uzskatāt, ka finanšu transakcijas nodokļa ieviešana glābs kopīgo lauksaimniecības politiku, uh, tad e, jūs, diemžēl, maldāties. Tā nu gan nebūs. Grazie. Paldies, saka priekšsādātājs. Es redzu, ka Lulingas kundze e, var runāt, cik ilgi viņai patīk, jo viņa mūs pārstāv visus, viņa runā mūsu visu vārdā. Viņai nav nekāda ierobežojuma attiecībā uz runas laiku. Un tagad gribētu paziņot. Uh, nākošo runātāju, Francijas Nacionālās eh, asamblējas pārstāvis eh, Žans Gobērs. Paldies! Eh, Francijas pārstāvi jau stāstīja par Francijas nostāju. Es tikai gribēju jums paust divus komentārs. Pirmais ir saistīts ar Čalas projektu kā tādu. Es dzirdēju, ka šodien kolēģi pieprasīja konverģēt, viņiem ir taisnība, mēs nevaram palikt pie tādas situācijas, kāda ir pat labam, taču te galvenais, kādā ātrumā tiks pieņemt visi šie jaunie pasākumi. Un tad, protams, ir jā, jāsniedz vairāk līdzekļu pētniecībai, taču jāņem vērā, ka budžets ir ierobežots un tātad kaut kur kaut kas ir jāupurē. Un Francijas nostāja mēs neesam vienīgie, kas tā uzskata ka mēs, eh, ka mums tomēr būs jāpievēršas uh, griestu noteikšanai. Ja mēs to nedarīsim, tad visi mazie uh, lauksaimnieki dalībvalstīs maksās visvairāk par šo kopējo lauksaimniecības politiku. Līdz ar to šī pakotne nebūtu jātiecina tikai uz maziem vidiem uzņēmumiem, bet visu pakotni būtu jāatbalsta. Un otrs komentārs ir pavisam cita rakstura. Tas gluži nav tieši saistīts ar šodienas debatēm, tomēr gribu to paust. Mēs vēlamies, lai mūsu saražotā produkcija būtu higieniski veselīga un kvalitatīva, bet kā lai mums nevarētu būt tādas pašas prasības pret tiem produktiem, kas tiek importēti no citiem pasaules reģionu trešām valstīm Eiropas Savienībā? Uh, Es domāju, ja mēs nepieprasīsim līdzīgas paralēlas prasības, neizvirsīsim arī citiem, tad uh, izraisīsies uh, domstarpības un uh, lauksemnieki ne, neuzskatīs, ka viņi tiek aizsargāti no Eiropas puses, kā tas vajadzētu, kā tam vajadzētu būt. Paldies, saka Kastrokungs, pilnīgi piekrītam Eiropas parlaments patiesībā pieņēma papastamkos ziņojumu, kurā Eiropas eh, iestādes tika aicinātas ievērot noteikumus, izvirzot stand, tikpat augstus standartus arī citām valstīm. Eh, tātad tika izvirzīti standarti dalībvalstīm, bet jāņem vērā, ka trešās valstīs šie standarti ir atšķirīgi. Tagad dod vārdu Ungārijas pārstāvim Šandoru Fontam. Paldies, priekšsēdētāji! Man ir prieks uzstāties parlamentā šeit jūsu vidū. Es gribu jūs visus sveikt. Mēs piekrītām pamat principiem, ka šeit izskanēja saistībā ar KLP reformu. Taču Mēs nevēlētos atkārt, pieļaut to pašu kļūdu atkārtošanos. Šī situācija, kurā nonāk lauksaimnieki, e, tiešām ir ļoti draudīga. Beigās viņi varētu vispār pamest šo arodu šī zaļošanas ideja, ja tie, tā tiek īstenot pārāk strikti, varētu novest pie tā, Eh, kāda ir situācija, piemēram, vīnkopības nozare. Produkts, eh, produkcija no trešām valstīm var ienākt mūsu tirgu, bet šī produkcija tiek ražota pavisam citos apstākļos un citi standarti tiek piemērot, un tas pats attiec arī uz dzīvnieku labturību, piemēram, mums ir jāaizsargā mūsu lauksaimnieki. Un preces, kas nāk no trešām valstīm, ir jāpakļaut tiem pašām prasībām, uh, kā Eiropas Savienībā saražotā precēm, ir bijušas kļūdas, tā saucamās reformas par tādām izrādījās, piemēram, eh, stādīšanas, eh, tie, stādīšanas tiesību eh, liberalizācija attiecībā uz vīnu kopības nozaru, un arī tam nepiekrīt, tas pats attiec uz uh, cukuru nozara, tā tad eh, lauksaimnieku dzīve kļūst arvien sarežģītāk, jo lielās starptautiskās kompānijas ir eh, noteikumu noteicējs eh, ražošanas ķēdē. Un tāpēc mēs gribētu, lai parlaments, padomu un komisija beidz radīt kārtējās problēmas mūsu lauksaimniekiem. Viņiem jau tā problēma netrūkst. Mēs, uz, mēs ceram, ka jaunajiem lauksaimniekiem nebūs jāsaskars ar tām pašām problēmām, kuras ir spiest risināt pašreizējās, pašreizējie zemnieki. Mēs ceram, ka tiks rasti risinājumi un ka būs arī iespēja nodrošināt pārtiku visai Eiropas Savienībai. Paldies, saka priekšsēdētājs, līdz ar to runātāju saraksts ir beidzies, bet tagad eh, vēl ir citi Nacionālo parlamentu pārstāvi, kas grib izteikties vēlreiz. Es gribētu uzdot jautājumu, vai kāds vēl grib izteikties. Ja nē, tad mēs varam pieņemt, ka šīs svarīgās debatas šo pēcpusdienu ir beigušās. Tās mums ļāva ieskatīties Nacionālo parlamentu bažās. Jūs gribat vēlreiz izteikties? Viena minūte, lūdzu. Austrijas pārstāvis, lauksaimniecības komitejas priekšsādātāja vietnieks. Volfgangs Piekakūrs. Paldies, priekšsēdētāji. Francijas kolēģi, ar kuriem es runāju par transakciju nodokli, uh, Es eh, principā varētu piekrist, ka eh, zinām pasākumi ir jāveic, bet ir zinām intervences pasākumi, eh, kuros mums ir jādalās arī ar citām dalību valstīm. Un es piekrītu arī tam, ko Fonta kungs no Ungārijas nu pat teicis, ka pārtikas apgādes drošība un pārtikas apgādes suverenitāte ir kaut kas, uz ko jākoncentrējas. Uh, Un arī Desakunga ziņojumā tas ir iekļauts astotajā punktā ir runa par kvalitātes aizsardzību, bet jautājums ir tikai, kā tas eh, notiks un kā tas būs īstenojams, bet tā ir svarīga prasība. Tāpat arī runājot par Dorfkungu teikto no, Aust no Vācijas, es vēlētos atbalstīt viņa sacīto, teikt jā, šī degresīvie saīsinājumi, kas ir paredzēti 25. punktā desa ziņojumā, uh, Objektīvi varētu būt labs priekšlikums, jo mēs visi zinām, ka izmaksu efektivitāte uh, lielajiem uzņēmumiem ir ļoti būtiski, tostarp attiecībā uz ilgspējību un nodarbinātību. Tāpēc uh, būtu svarīgi, lai varētu strādāt uh, pie modeļa, kas lielākiem, lielākus uzņēmumus sasaistīt ar noteiktu hektāru skaitu. Līdz ar to šie kriteriji būtu objektīvāki. Un visu beidzot, runājot par efektivitāti, ir eh, jākoncentrējas uz daudzveidību, un es domāju, ka arī Desa kungu ziņojumā tas ir pienācīgi apskatīts. Labi, turpina priekšstādātājs. Ja neviens cits nevēlas izteikties, uh, ja neviens, kas jau izteicies, vēlreiz izteikties nevēlas, gribu jums visiem pateikties un tad dodu vārdu lauksaimniecības komitejas, Polijas lauksaimniecības komitejas parlamentu priekšsēdētājam. Uh, Hrošikovski kungam, kurš grib mums kaut ko paziņot. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, ka devāt man vārdu vēlreizēji. Vēlreiz es gribēju tikai sacīt, ka augstu vērtēju šīs diskusijas un iespēju noklausīties jūsu viedokļos. Valsts, eh, es pārstāvu valsts, kas tagad eh, ir uzņēmusies Eiropas eh, prezidentūru, un mēs, protams, līdz ar to varam, esam daudz interesēti uh, izstrādāt tāds eh, likumdošanas priekšlikums, kas būtu derīgi visiem. Gribētu aicināt jūs Nacionālo parlamentu pārstāvis 25. un 26. jūlijā uz sanāksmi. Līdzīgi tāda, kāda norisinājās Budapeštā, un tajā tiks skatīti visi iespējamie risinājumi. Tātad mēs apspriedīsim jautājumu saistībā ar lauksaimniecību Tad lūdzu pieņemiet mūsu uzaicinājumu 25. un 26. jūlijā uz sanāks. Mēs gan izsūtējām arī, vai es atvainojos, ir runa par 25. un 26. septembra sakarunātājs. Lūdzu, eh, aicinu jūs piedalīties šajās diskusijās. Grazie, prez... Varšavā. Paldies, priekšsēdētājs turpina. Man saka ka mums ir piebiedrojušies pārstāvi no Bulgārijas Nacionālās asamblējas, lauksaimniecības un mežsaimniecības komitejas. Runa ir par Atonasova kungu. Paldies, priekšsēdētāji! Es tikai gribēju paust pāris novērojums. Visi, acīm redzot, šeit jau ir noguruši. Taču ļoti svarīgi ir uzsvērt divas lietas. Par vienu jau runāja mūsu grieķu kolēģis, runājot par tabaks audzētājiem. Te vienmēr ir runa par specifiskiem pasākumiem. Mēs piekrītam vispārējos vilcienos, bet tikko mēs runājam par kaut ko konkrētu, tad jāpatur prātā tas, ko sacīja mūsu grieķu kolēģis par tabāks audzētajiem. Bulgārijā situācija ir ļoti līdzīga. Un tā attiecas uz austrumu tabakas eh, paveidu audzētājiem. Kad vien mēs pieminam šo jautājumu, tad lūdzu atcerieties, ka mums tas ir ļoti svarīgi. Neatkarīgi no tā, ko jūs uzskatījat, ko jūs domājat par smēķēšanu visā pasaulē, pretēji situācijai, tendencē Eiropā, smēķēšana nesamazinās. Pirmais pīlārs tiešie maksājumi mums arī ļoti svarīgi. Šis pirmais pīlārs ir jāpielāgo tā, lai tas ņemtu vērā dažādās ražošanas izmaksas eh, dažādiem, dažādām kultūrām. Tātad te ir jāšķiro. Nu, piemēram, pēc varētu minēt paprikas audzētājus. Uz hektāru eh, tā izmaksātu 600 eiro uz hektāru. Bet kviešiem tas izmaksas būs 60 eiro uz hektāru, un šis jautājums būtu jāskat šādā gaismā. Paldies! Labi, saka priekšsēdētājs. Tad nu tagad mēs uh, varam uzskatīt šīs debates par noslēgtām. Debats bija ļoti svarīgas. 27 dalībvalsts pārstāv 27 nacionālo parlamentu. Uh, jūtīgi jautājumi, bāžas tika paustas un arī Eiropas parlamenta. No, ja mēs e, pārstāvam desmit miljonus Eiropas lauksaimniekus, taču atbildi mums ir jāsniedz 500 miljoniem Eiropas Savienības pilsoņu. Liels paldies, ka bijāt